Good morning, everybody. Labrīt, kolēģi. Kalisas mērā. Buongiorno. Let's now get started. Please try to find your seat. Nu un sāksim. Centieties lūdzu atrast vietas pēc iespējas ātrāk. Mēs jau nes, nedaudz esam. Uh, aizkavējušies, nu, bet Brisele ir Brisele, viss sāks vismaz 5 minūtes vēlāk. Tā tad esat laipni aicināti šajā dienā, diena būs gara. Un man ir jāizsaka daži paziņojumi. Mēs atbalstījām 16. maija darba kārtību un mēs pievienosim šai darba kārtībai vairākus punktus. Pirmkārt, lūgumraksts par akvakultūru, Spānijas televīzijas objektivitātes trūkumu, mākslīgais ezers Grieķijā, eh, sankcijas pret nācistu atbalstītājiem Latvijā un Eiropas mm, zāļu aģentūras relokāciju. Koordinātori nolēma arī iekļaut arī lūgumu rakstu 086 un 0816 eh, par galīciju un par eh, atkritumu direktīvas pārkāpšanu ar nosacījumiem, ka mums joprojām, ka mēs līdz tam laikam būsim saņēmuši atbildi no komisijas. Pretā, pretējā gadījumā šīs divas mēs nedaudz tomēr pārcelsim. Tālāk. Uh, Frāns Timermans paziņoja, ka viņš nevar mums pievienoties 16. maijā, nolēmām organizēt, organizēt ārkārtas sanāksmi 3. maijā starp 2 un 3 pēc mini plenāras sēdes, kas būs veltīts struktūrētam dialogam ar Timerman kungu un nebūs tur citu jautājumu par atzinumiem. Mēs nolēmām uh, veikt divus viens par agri īstenošanas eh, ziņojumu par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, un tas ir piešķirts goe, un otrs Eiropas pilsonības jautājums, un to ir uzņēmusies EKR grupa. 11.53, 12.01 paliks atvērts lūguma raksts un 11.64, 11.78, 11.66 tiks slēgtas. Un 1174 tiek paziņota par pieņemamu un komisija ievāks papildus informāciju pārējās uh, apstrīdētie, pārējie apstrīdētie lūgumraksti tika iekļaut, kā es to teicu. Mēs iekļāvām B.66, 2044, 1360, 406 un 245. Gaidīsim, kamēr saņemsim komisijas atbildes 277, 211, 472 atliksim uz e, nākamajām darba kārtībām komitejas sēdēs. Tālāk faktu vākšanas brauciens uz Kipru un koordinātori atbalstīja programmu, aktualizēto programmu. Mēs lūdzām arī tikšanos ar ANO mieru uzturēšanas spēku pārstāvjiem Kiprā. Par Jūgendamt koordinātori nolēma nosūtīt ielūgumu vēstuli Vācijas valdībai, lai uzaicinātu kompeten, atbildīgo ministru vai ministrus uz kādu no tuvākajām komitejas sēdēm trešā sāraksta procedūra. Te mēs ātri apmainījāmies viedokļiem, tiekot tikšanās ar Bundestāgu, viņi e, būs šeit 9. oktobrī, tad mēs ar viņu netiksimies. 12, 12, 2016. gada lūguma raksts e, par uh, elopu krotālijām. Uh, nosūtīsim vēstuli atbildīgajam ministram par lauksaimniecību un 034 noslēguma eksāmenu visās oficiālajās ES valodās. Esam eh, sagatavojuši mutisko jautājumu komisijai, sadarbojoties ar uh, likumdošanas komiteju. Un mutiskais jautājums tiks iesniegt uz jūnija plenāras sesiju, jo tas būs saskaņā ar institīvu ziņojumu no kultūras komitejas par izglītību Eiropas Savienībā un tās modernizāciju. Koordinātori arī pieņēma informācijai virkni jautājumu un par citiem jautājumiem pēc zaļo pieprasījumu mums eh, apspriedām turpmākos soļus par ECI regulu, par komitoloģiju. Un gaidām arī zaļo pārstāvis no Somijas nedaudz vēlāk. Pagaidām viņi nav vēl ieradušies, kad viņi atgriezīsies. Tad, kad viņi ieradīsies, tad es īpaši viņus sveikšu. Nu, bet tad, kad viņi nāks te iekšā kā 20 gabali, jūs zināsiet, ka tie ir zaļie Somi. Un tagad pāriesim pie balsošanas. Un tas ir atzinums par uh, sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. kas aizstāja spēkā esošo regulu ar uh, jaunu regulu aizstāja 883, 2014, 987. Turpināsim ar balsošanu. You have your voting cards, but I maybe we don't even will need them. Let's see. Amendment 66 in favor. Again. 64 eh, par pret atturas noraidīts. 67 ir identisks 68. kas par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Nu, tikai paskatieties, nu noraidīts. 69, 70, 71 par pret atturas pieņemts. 72, 3, 4, 5, nē, atvainojos tomēr pēc kārtas. 72, 73 par pret atturs noraidīts. 74 par pret atturs arī tas ir jāpārbauda. Beidzam balsot.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 Pieņemts 79 par pret atturas noraidīts. 80 par pret atturas noraidīts. 81 par. Nu tad pārbaudīsim 80. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 81 par pret atturas noraidīts. 82 par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 pret. Jums taisnība. 87 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 88 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 89 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 16 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 90. par pret atturas noraidīts. 17, 91, 92, 93 identiski balsojam par visiem kopā par pret atturas. Šķiet, ka jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Un tagad beidzam. Nu jā, tas ir apstiprināts. Labāk jāceļ rokas. 94 par pret atturas noraidīts. 95 par pret atturas pieņemts. 97 par pret atturas pieņemts. Simtais par pret atturas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 pret, atturs, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 24. un 116. vienādi balsojam par, pret, atturs, pieņemts. 25. un 117. arī identiski par, pret, atturs, pieņemts. 118. un 19. atkrīt, 120. par, pret, atturas, noraidīts. 121. par, pret, atturas, noraidīts. 122. par, pret, atturas, noraidīts. 123. par, pret, atturas, noraidīts. 124. par, pret, atturas, noraidīts. 125. par, pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. 126. par, pret, atturas, pieņemts. 27. un 127. par, pret, atturas, pieņemts. 128. atkrīt, un tur vēl atkrīt daži, un tad 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 135. par pret atturas pieņemts. 136. par pret atturas jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, lūk, kāds rezultāts. 137. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 29. par. Kur lūdzu? Tātad 29. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 30. par pret, atturs, pieņemts. 31. par, pret, atturs, jāpārbauda arī tas elektroniski, sākam balsot, beidzam un pieņemts. 138. atkrīt, 139. par, pret, atkrīt, pieņemts.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 pret atturas. Arī to pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot un ir pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. Pielikumi 1, 4, 6 par pret atturas noraidīts. 147 par pret atturas pieņemts noraidīts. Atsaucas 34 pār pret atturas noraidīts. 24 pār pret atturas noraidīts. Un apsvērumi. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. otrā daļa, kas ir savietojama ar pirmo kompromisu, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Amendment 3. In favor. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Tas ir kopā ar 37. ir identiski, 39. par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais, pār, uh, nē, pārbaudīsim vispirms 39. elektroniski, sākam balsot. Un noraidīts, nu redzat atkal kā noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. 7. par pret atturas pieņemts. 8. un 43. kopā par pret atturas pārbaudam arī to. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 44 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 45 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 46 par. Nu, tā tad pārbaudām 45. laikam katru, kas ir uh, no Marieša kunga. Nu, redzat, tas tomēr ir noraidīts ar uh, vienu balsi, laikam tādēļ, ka vēl kāds ir ieradies zālē vai kāds ir sācis balsot. 46 par, pret, atturs, noraidīts. 47 par, pret, atturs, arī tas jāpārbauda. Sākam balsot, beidzam, un tas ir noraidīts. Arī ar nedaudz balsīm. Tā kā mums ir ļoti rūpīgi tas viss jādara. Trešais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 53. grozījums par, pret, atturs atturas norādīts, 54 par pret atturas norādīts, 55 par pret atturas norādīts. Un 56, kas par pret atturas norādīts, 11 par pret atturas pieņemts,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 62. par, pret, atturas, pieņemts. 64. par, pret, atturas, noraidīts. 65. par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad galīgais balsojums. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot un tas ir pieņemts tikai ar vienu atturējušos. Un tas tā kā būtu arī viss. Nē, mums jābalso par vēl vienu dokumentu. Faktu vākšanas brauciens uz Taranto, kas notika nu pagājušā gada jūlijā. Tas bija ļoti labs faktu vākšanas brauciens no sociāla viedokļa fantastisks. Uh, ļoti laba komanda, mēs lieliski pavadījām laiku, nevar būt tik priecīgi redzēt to, ko redzējām, bet ir ļoti svarīgi, lai mūsu institūcija zinātu, kas notiek Taranto. Pievērsīsimies balsojumam. Amendment 1 in favor. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas noraidīts. Trešais par, pret, atturas. Vēlreiz par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums ir atsaukts. Piektais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums par,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 Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīt. Desmitais. Arī to pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Really? That's it. Now we go to amendment 13. 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. par. Nē. 14. grozījums atkrīt un balsojam par 15. par. Pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Noraidīts. 16. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Noraidīts. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam balsojot elektroniski. Tad mēs pārbaudām pirmo daļu, tagad saka priekšsēdētājiem. Kāds nebalso? Beidzam balsot. Pieņemts. Un otrā daļa, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret pret, atturas, noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. And now we can close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Un galīgais balsojums. Tas notiks elektroniski. Sākam balsot. The... Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, tas arī noslēdz balsošanu. Pirms vēl dodaties projām, gribēju sniegt svarīgu paziņojumu. Tas ir vissvarīgākais šodienas paziņojums. Pēteram Jāram šodien ir dzimšanas diena. Es neteikšu, cik viņam gadu paliek. And, and, and that, that was the most important. Tas arī bija vissvarīgākais šodienas paziņojums. Es neatklāšu viņa vecumu, bet man viņš vienmēr būs bērns, vienmēr jauns. Congratulations, Peter! Daudz laimes, Pēter! un pieņemsim lēmumu, ka mums būs ļoti jauka diena. Mums priekšā ir gara diena, lai tā būtu jauka mums visiem, bet jo īpaši Pēteram. So, those of you that want to leave the room, do... Tie, kas vēlas pamest zāli, lūdzu dariet to tagad. that would like to leave the room, please do it now. Tie, kas iet projām, lūdzu dariet to tagad, tā lai mēs varam turpināt darbu. And uh, go to the oral question. Nu, mēs varam pievērsties mūtiskiem jautājumiem un rezolūcijiem. E, rezolūcija, rezolūcija par nestabilu un pagaidu nodarbinātību Eiropas Savienībā. Tas ir 15. punkts darba kārtībā. Teksts ir pieejams tikai angļu valodā grozījums, termiņu iesniegš, termiņš grozījuma iesniegšanai 26. aprīlis pulksten trijos. Balsojums notiks 16. maijā un vēlāk tas tiks iekļauts arī plenāras sesijā. Konkrēts datums vēl nav zināms. Pirmkārt, sveicu mūsu vidū komisijas pārstāvi Lagarijas kundzi. Es nezinu, kā man izdevās izrunāt jūsu uzvārdu, bet prieks jūs redzēt, vārds jums. Good morning. Um... Labrīt. Uh, ļoti rūpīgi mēs izskatījām rezolūcijas projektu un mutisko jautājumu, ko iesniedza komiteja. Šis ir nākamais solis pēc ļoti labas uzklausīšanas, kas mums notika kopā ar jums novembrī. Jūsu komiteja bija uzdevusi sagatavot ļoti labu pētījumu, tas arī sniedza interesantu ieguldījumu mūsu darbām. Šobrīd varu teikt, ka Atcaucoties uz to, kas tika teikts novembrī, mēs, protams, esam turpinājuši savu darbu pie pārkāpumiem. Uh, par fiksēta darba laika un puslodes darba laika direktīvu. Mēs esam pieņēmuši direktīvas priekšlikumu par caurskatāmiem un paredzamiem darba apstākļiem. Tātad tagad ir paredzēta plašāka darbības joma un arī mērķi nekā rakstiskajā paziņojumā. Tagad uh, tiek paredzēta plašāka informācija un arī plašāka piemērošanas joma. Parādās arī vairākas jaunas materiālās tiesības darba ņēmējiem, uh, tie, jo īpaši tiem, kuri piedzīvo visnestabilākos darba apstākļus. Šī mums ir ārkārtīgi svarīga institīva. Mēs esam sākuši sarunas ar padomi. Uh, Um, drīz darbu sāks arī jaunais parlaments, un mēs rēķinamies ar jūsu atbalstu, jo šajā direktīvā ir paredzēts vairākas svarīgas inovācijas. Detaļās tagad par to visu nestāstīšu, drīz ir paredzētas diskusijas plenāra sesijā, bet mēs uh, priecāsimies par jūsu atbalstu mūsu institīvai, mēs paļaujamies uz sadarbību par jums un ceram atrisināt nestabilu uh, darba apstākļu problēmu darba ņēmējiem Eiropā. Thank you very much. Thank you for being so. Paldies, ka izteicāties tik īsi, bet uh, ļoti izsmeļoši. Tagad vārds uh, deputātiem. Čūda lūdzu pirmā. Paldies, Silija. Paldies komisijai. Mēs atzinīgi vērtējam jautājumu un rezolūcijas projektu. Uh, Abs, a, abu tekstu saturs tieši atspoguļo bažas, ko pauda lūguma rakstu iesniedzēja šajā komitejā, jo īpaši bažas, a, ko dzirdējām sabiedriskās uzklaušanas laikā pagājušā gada novembrī. Un mēs domājam, ka teksts pašreizējā versijā atspoguļo secinājumus un ierosinājumus un jautājumus, kas izrietēja no notikušās diskusijas. Šobrīd būtu vērts pateikt, ka aizvien pieaugušā nestabilitāte darba vidē negatīvi ietekmē mūsu sabiedrību, mazina sociālo kohēziju un ekonomisko drošību individiem. Un sabiedriskās uzklausīšanas laikā tas kļuva ļoti skaidrs. No vairākiem lūgumrakstu iesniedzējiem no dažādām valstīm, dažādās situācijās mēs dzirdējām viņu uz uh, viedokli. Uh, un apvienotā karalistē veikts pētījums atspoguļojas ļoti daudzus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Apvienotās karalistes darba tikū tas mazina cilvēku ekonomisko drošību, tas mazina cilvēku iespējas plānot savu dzīvi un veidot to tādā veidā, kā viņi vēlas to dzīvot, un ka ir milzīga līdz, milzīgs līdzsvara trūkums starp darba devēju un darba ņēmēju. Uh, Un to var salīdzināt ar vēzi, ka tas uh, iznīcina sociālo kohēziju mūsu sabiedrībā, un tas ir jānovērš. Esam priecīgi, ka mēs lūgumrakstu komiteju esam ņēmuši vērā šīs bažas, ko dzirdējām no lūgumrakstu iesniedzējiem. Mēs zinām, ka šie lūgumraksti uh, skar dažādu Eiropas parlamenta komiteju kompetences, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu atteikties uh, vai atteikties risināt plenāru sesijā dzirdētās pašas. Es aicinu visas grupas, visus deputātus atbalstīt mutisko jautājumu un rezolūciju, lai parādītu, ka mums ir ļoti bagātīga plenāru sesijas diskusija, kas var mums iezīmēt to, kā mēs varam ārstēt šo vēzi mūsu sabiedrībā, lai tas tālāk nevarētu izjaukt mūsu sociālo kohēziju līdz brīdim, kad vairs nebūs atgriešanās iespēja. Paldies! Paldies, Jāri! Paldies priekšsēdētāji! Pašreizajā redakcijā mēs varētu atbalstīt tekstu, bet to vēl, manuprāt, ir iespējams uzlabot, runājot par nosaukumu. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu izmain, izvai, izmantot vispārīgāku virsrakstu. Mēs runājam par dažāda veida nodarbinātību, kas attiecas uz nulles stundu līgumiem. Labāks formulējums būtu elastīgas nodarbinātības formas. Un runājot par rezolūciju, gribēju uzsvērt, ka mums nestabils, nestabila nodarbinātība ir tāda nodarbinātība, kas neatspoguļo Eiropas vai nacionālos standarts, jo īpaši saistībā ar uh, veselību un drošību darbā, bet no otras puses ir jāatzīst, ka daļējas slodzes darbs, sezonālais darbs un cita veida līgumi ir nepieciešami un tie ir arī mm, liederīgi gan uh, uzņēmumiem, gan darbaņēmējiem. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ netipisks un nestabils nodarbinātība šādi apzīmējumi, manuprāt, nebūtu piemērotākie. Gribēju vēl piebilst pāris vārdus par nesenākajiem priekšlikumiem no komisijas. Kā jau zināt, tad komisija publicēja direktīvas priekšlikumu par caurskatāmiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Šis priekšlikums tika iesniegts decembrī. Salīdzinot ar citām direktīvām, piemēram, direktīvu par daļējas daļēja slodzes laiku vai par fiksētu uh, uh, darba laiku. Šajā priekšlikumā tiek runāts par universālu aizsardzību dažādu līgumisko formu gadījumā. Pirms dažām nedēļām komisija pieņēma priekšlikumus par uh, Eiropas nodarbinātības iestādi un par piekļuvi sociālajai aizsardzībai. Un tā īsumā var teikt, ka šo priekšlikuma mērķis ir aizsargāt uh, ļoti daudzus uh, darba ņēmējus ar atipiskiem, uh, netipiskiem uh, līgumiem un dalībvalsts tiek aicinātas veicināt piekļuvi sociālajai aizsardzībām visiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem. Mums ir jāņem vērā šie jaunie priešlikumi saistībā ar mutisko jautājumu un rezolūciju. Paldies, atvainojiet, nu gan man ir jāskrien, man ir balsošana citā komitejā. Paldies par jūsu komentāru, paldies, ka izteicāties ļoti precīzi. Uh, Un tagad mēs zinām, kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu. Ļoti labi. Arī es atvainojos par to, ka esmu uh, nedaudz saslimusi. Saaugstēšanās, kas uh, smagākais brīdis bija nedēļas nogalē, nu jau jūtos labāk, bet uh, neesmu vēl labākajā formā. Tagad Eleonora lūdzu. Te prezidente, um, ehm, jo ritengo, ka la prezente balsa di risoluzione. Paldies! Šīs dienas rezolūcijas prezentācija, ko šodien izskatām un ko es pati biju arī lūgusi darīt, attiecas uz ļoti svarīgu tēmu. Runa ir par šo nestabilitāti. Tas ir aktuāls jautājums pēdējos gados, jo Eiropas vadošie slāņi ir ar īpašu atbildību Un te ir eh, sasaistes starp to, cik mm, ar ļoti svarīgiem jautājumiem par to, ka dalību valstīm ar vien vairāk pieaug nestabilitāte. Itālijā tas saistās arī ar eh, nacionālā satvara trūkumu, kas eh, paredzētu sankcijas un nepieļaut šādus noteikti termiņa līgumus. Jo, nu, te tomēr runa ir par Eiropas tiesībām. Un, nu, Eiropas Savienības tiesa judikatūra arī principā iet šajā virzienā. Nav pietiekama pasākumu publiskajā sektorā Itālijā, un tāpēc mēs arī pieredzējām tādu paradoxālu situāciju. Pilsoņi, kuri tika atzīti par šīs uh, algu nestabilitātes upuriem, beig beigās tika gluži vienkārši atlaisti. Viņu iestādes viņus atlaida, un tā ir nepieņemama situācija. Atbildība gūstas gan uz Eiropas komisijas pleciem, kas ir ļoti iekavējusies mm, pārkāpuma procedūru ziņā, un ir arī tajā pašā laikā tik daudz dokumentu, kuros ļoti skaidri jau gadiem parādās tas, ka nav preventīvo pasākumu, ka ļaunprātīgi tiek izmantota situācija un Eiropas Savienības likumi. Un tie ir eh, aspekti, kas rezolūcijā ir izcelti, tas ir darīts efektīvi. Es to atbalstu vēlējos piebilst, ka ir ļoti svarīgi atsaukties Eiropas Savienības tiesas judikatūru, kur arī tiek apliecināts tas, ka eh, tas, ka mm, eh, šie līgumi, kas kļūtu beztermiņa, tas būtu saskanīgi ar Eiropas Savienības likumdošanu, un tad mm, Līdz ar to mēs izvairītos no šādu līgumu sakām. Nu, lūk. Nu, šie līgumi, kuriem nav noteikta termiņa, ir vislabākais veids, kā veidot attiecības ar darbiniekiem, nevis šie noteikta termiņa līgumi, kas ir derīgi varbūt tikai noteiktos sektoros un ļoti konkrētos gadījumos. Manuprāt, šo dokumentu varētu vēl grozīt, lai tas kļūtu vēl konsekventāks. Es domāju, ka mēs varam specifiskāk to arī pakoriģēt. Minēšu vienu. Mm, ja tiesneši ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā pieņem lēmumu par to, ka jāveic mm, kompensāciju izmaksa, tad mm, jāparūpējas par to, lai tā nebūtu tāds simbolisks žests. Es aicinu visus darbiniekus tiešām tam pievērst īpašu uzmanību, kopīgi meklēt risinājumus. Mēs komiteja esam saņēmusi daudzus mm, lūgums, daudzus eh, pieteikums par šo tēmu. Mums ir jārunā ļoti spēcīgā balsī, jo miljoniem eh, nestabilu darbu strādājuši darbinieki mūsos klausās, un viņiem ir jāstrādā šausmīgos apstākļos Eiropā. Paldies, Marijas kungs! Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ρώσ... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties par šo iniciatīvu. Tā ir ļoti svarīga. Tā kā ir uzdot šāds mutiskais jautājums un ir arī rezolūcija. Mm, ir šādas elastīgas nodarbinātības formas un te parādās ļoti liela problēma, ar kuru saskarās visa Eiropa. Uh, Tas sasākās dažus gadus atpakaļ, ka tika uzskatīts, ka tā, lai nodrošinātu konkurētspēju, tā, to, tā tas tika nosaukts, šāda veida nodarbinātības formu vajadzētu ieviest. Daži cilvēki Eiropā tiešām uzskatīja, ka tas palīdzētu Eiropas ekonomikas konkurētspējai, konkurēt ar Ķīnu, Tad tika uzskatīts, ka tas varētu būt risinājums, bet inovācijas, tehnoloģijas, zemas eh, kredītlikmes un eh, zem enerģijas izmantošana, nu, tas arī var tikt izmantots, bet eh, tagad ir pagājuši gadi, esmu Krētā profesora un arī jurists. Un um, eksperti ir norādījuši, ka konkurētspēja tāpēc nepalielināsies. Mm, ja tiks skartas algas un labklājība. Bet nu, tāda nu ir šī situācija, un šāda veida nodarbinātība palielinās, ir nulles stundu līgumi, ir arī mm, darbinieki, kas eh, par to iebilst, ir nav pietiekams sociālā nodrošinājuma, tiesība aizsardzības forma un šāda veida nodarbinātība šeit ietekmē sociālo apdrošināšanu. Ja jums ir uh, mazas darba stundas nedēļā, un darba devēji tikai uh, maksā iemaksas par šīm mazajām stundām. Tas nozīmē, ka nu, uzreiz tiek arī samazināts sociālās drošības aptvērums, sociālās mm, apdrošināšanas sistēmas līdz ar to tiek ietekmētas, līdz ar to samazinās arī pensiju lielums darba dzīves beigās. Es tiešām ļoti vēlos runāt par šo tēmu, bet mums jābūt apņēmīgiem un jāvirzās pretī tādām nodarbinātības formām, kas atbalstītu pašu nodarbinātību kā tādu, un tie pašā laikā mums jāsaprot arī tā saucamā elastība, kas tiek paredzēta. Un arī tāda elastīgas nodrošinājums, ka, nu, ka šāda veida uh, Nu, formāts tikai kropļo tirgu. 15, nu, 20 gadus atpakaļ cilvēki vēlējās tādu elastīgi drošu sistēmu privātā un publiskā sektorā. Tomēr eh, tagad es vēlētos teikt, ka jā, mums ir jāparaugās arī uz sociālajiem pasākumiem, lai atbalstītu nodarbinātību. Mums ir jāpadomā arī par minimālo Eiropas augu un eh, ir arī jādomā par nodarbinātības šiem ieguvumiem. Un es par to esmu runājis daudzās grupās, un es domāju, cilvēki arī sniegs savu viedokli, bet par šo konkurētspēju beigu beigās tikai samazinās algas, un Eiropas centrālā banka tikai vēlas palielināt inflāciju, bet uh, algas tajā pašā laikā līdz ar to nepalielinās, jo darba attiecības tiek pilnībā sagrautas. Algu palielināšanu nevar tā viegli panākt, bet īpaši Eiropas līmenī. Un tad mēs uh, katrā ziņā sniegsim savu viedokli un diskusijā un ceram pievērsties visiem šiem procesa elementiem. Lielas paldies! Paki! Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ε, νομίζω πως οι συνάδελφοι... Lielas paldies! Es domāju, ka kolēģi, kuri izteicās pirms manis, praktiski ir aptvēruši un pauduši mūsu viedokli. Darbs, kas ir ticis eh, paveikts, ir ļoti interesants, ļoti veiksmīgs, kvalitatīvs. Es uzskatu, ka šis mutiskais eh, jautājums parādās īstajā brīdī. Es domāju, ka visā Eiropas sabiedrībā mēs saskaramies ar problēmu. Tas parādās gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Un nu, tad mēs redzam šo darba devēju mm, spēku ietekmi, viņi var pieņemt lēmumus. Un šī nebūs pirmā reize, kad Eiropas parlaments, eh, to starp arī plenāra sesijā pievēršas uh, šai problēmai. Bet nu tagad vajadzētu padomāt par to, ko mēs konkrēti sagaidām no Eiropas komisijas, ko mēs sagaidām no komisijas, kādas izmaiņas tā varētu sniegt, un otrkārt, kas ir tie pūliņi, kurus mēs varētu uh, veikt, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, visas eh, pieejamās iespējas tā, lai Eiropas parlamentā komisijā pieņemtie lēmumi tiktu atbilstīgi piemēroti, jo es uzskatu, ka būs ārkārtīgi grūti grozīt, eh, mainīt eh, domāšanas veidu, bet tas ir nekavējoties jāmaina. Ņemot vērā ekonomisko krīzi, kas mūs mm, tik smagi ir skārus, īpaši dažās Eiropas valstīs. Ir jārīkojas, ir jāatceļ šie mm, līgumi, darba līgumi, mm, kā piemēram nulle stundu līgumi Kiprā. Es eh, zinu, ir cilvēki, kas strādā virsstundas arī. Uh, nedēļas nogalēs, un viņiem tiek uh, piedāvāts mm, dažas atpūtas stundas um, nedēļā kompensācijā, bet nu, te vienkārši var uh, redzēt precīzi, kādas ir šīs grūtības. Ir tādi darba līgumi, kad uh, cilvēkam ir jāsēž pie galda un, un viņiem visu laiku jāstrādā ar rokām. Es nesaprotu, kā, kā šis cilvēks var strādāt. Cilvēks jau nav robots. Visu laiku ir jādarbojas ar rokām. Piemēram, kasieri, kas strādā visu dienu. Es nesaprotu, kā var piekrist šāda veida līgumiem, kad ir jāstrādā rokām, ir jārunā par šo tēmu un ar šo mutisko jautājumu ir ļoti skaidri jāpauž Eiropas parlamenta viedoklis. Manā runātāju sarakstā vairs nav pieteikušies deputāti, kā jau es norādīju, tad balsojums notiks 16. maijā. Organizēsim arī sanāksmes citās grupās. Jā, tas būs 2. maijā 2. maijā tas jau ir paredzēts. Ļoti gaidu šo sanāksmi. Nākamreiz komitejā cerams izdosies pieņemt šo tekstu un virzīties uz priekšu šīs tēmas risināšanā. Lielas paldies, ka piedalījāties diskusijā, paldies arī Eiropas komisijai. Centīsimies nākt klajā ar ļoti struktūrētiem jautājumiem, lai mēs arī varētu Nu, jums palīdzēt. Mēs katrs no savas puses strādājam, mēs balstoties uz lūgumrakstiem, kurus saņemam, un tad padarīsim to par labu starp institucionālās sadarbības piemēru. Pievērsīsimies nākamajam tematam 535 lūgumraksts 16. darba kārtības punkts par personu ar invaliditāti mobilitāti Eiropas Savienībā lūgumraksta iesniedzējs nav klāt, iespējams, ka viņš seko līdzi tiešsaistēs straumējumam, sanāksmē, un tad, ja jūs mūs klausāties, tad sveicam jūs un ceram jūs redzēt varbūt kādu citu reizi. Eiropas komisija vienmēr ir klāt. Tad nu došu vārdu jums. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Sofija Karumbū. Es strādāju uh, MUV ģenerāla direktorātā, kas e, strādā ar e, pasažieru tiesībām. Turpināšu franču valodā. Papildinot e, informāciju, kas jums jau tika sniegta, ieskicēšu kontekstu par pasažieru tiesībām personām ar invaliditāti vai ierobežot kustības spēju. Un nu, tā ir daļa no mm, progresa, kas paredzēts eh, Eiropas pilsoņu tiesībās, un vēlējos atgriezties pie um, ehm, asistences piemērošanas ehm, personām ar invaliditāti regulā, jo noteikumi, kas eh, saistās ar to, ka ir jāinformē jau pirms tam, uh, kā būs nepieciešamība palīdzība. Un lūgumraksts lūgumrakst iesniedzējs īstenībā apšaubīja mm, šo jautājumu par 36 vai 48 stundām, kuras jāievēro iepriekš brīdinot par ceļošanu. Es paskaidrošu, kāpēc. Ir divi galvenie iemesli. Pirmais ir jāparūpējas par to, ka mm, personāls, kas ir nepieciešams atbalstot uh, šo ceļotāju un arī pats aprīkojums. Tam, tam ir jābūt pieejamam braukšanas brīdī, tostarp arī, kad ir pīķa stundas. Un tas eh, ir jāpatur prātā un regulā mm, ir eh, runa par to, ka ir eh, jābūt šam mm, atbalstam asistencei, kas atbilst konkrētajam cilvēka gadījumam. Es nezinu, vai jūs paši esat to pieredzējuši, redzējuši vai izmantojuši šādu veidu asistenci, bet, piemēram, ja ir cilvēks ratiņkrēslā un viņš vēlas um, lidot ar lidmašīnu. Asistencē būs nepieciešami divi cilvēki, mm, lifts vai pacēlājs, kas varētu viņu uh, novest līdz lidmašīnai, iespējams arī mm, divi krēsli, tā lai viņš varētu vispār iekļūt. Gaisa kuģī mm, tas viss ir jādara nekavējot lidmašīnas izlidošanas laiku, paturot prātā arī, ka citi cilvēki uh, ierodas lidmašīnā, viņiem arī būs jāiekāpj. Un uh, tad vēl pēc tam būs nākamais lidojums jānodrošina. Līdz ar to ir nepieciešama minimāla organizācija jau laicīgi un pirms tam lidostās. Un um, otrs uh, iemeslu bloks ir tāds, ka šie noteikumi tika izstrādāti tā, lai uh, cilvēki varētu lidot uh, individuāli, ka viņiem nevajag obligāti uh, Mm, kādu cilvēku blakus, ka viņi var autonomi pārvietoties. Un šie ir divi galvenie iemesli to bloki, kāpēc šie termiņi mūsuprāt bija saprātīgi un kāpēc tie tika iekrē, iekļauti likumdošanā. Un tagad došu vārdu savam kolēģim no nu, nodarbinātības ģenerāla direktorāta. Jā, man sauc Anna Valēcka, esmu no nodarbinātības ģenerāla direktorāta mēs arī mm, sniedzām informāciju par pilotu projektu. Mēs šobrīd to īstenojam, e, un tam vajadzētu nodrošināt lielākas e, pārvietošanās iespējas, īpaši cilvēkiem ar invaliditāti. Šobrīd šis projekts tiek īstenots astoņās valstīs, bet mēs vēlētos e, vispirms veikt uh, atbilstīgu novērtējumu tam, kā tas darbojas un vai to var piedāvāt kā darbojošos modeli arī citās valstīs. Un te ir paredzēta brīvprātīga sastarpēja atzīšana. Šobrīd tas attiecas uz pārvadājumu jomu un kultūru, bet nu, pārvadājumi, transports ļoti svarīgs sektors, arī dārgs un uh, Nu, visas valstis varbūt nevēlēsies izmantot šo projektu transportu jomā. Tomēr ceram, ka turpmāk izdosies gūt panākums arī, ka vairāk valstīs šis projekts būs to starp transporta jomā. Vēl viena lieta, ko lūgumraksta iesniedzējs um, aktualizēja, bija personīgais asistents. Mēs uh, izstrādājam tādu sistēmu, kur tiktu izmantot brīvprātīgās atzīšanas metode, lai katra valsts varētu izlemt, kādu veidu asistents iekļaut sistēmā un kādu neiekļaut. Tad, nu, pašreizajā situācija ir tāda, ka pilotu projekts ir noslēdzies, veicam novērtēšanu, ceram, ka nākamajā gadā varēsim jau veikt pārunas ar valstīm par šo tēmu. Ceram, ka vairāk valstis vēlēsies pievienoties. Liels paldies, ka izteicāties ļoti skaidri. Tātad tas ir brīvprātīgās vienošanās, kas tiek izmantots. Mēs ļoti labi zinām, pie kā tas novad. Mēs tomēr ļoti saņaukā esam bijuši cerīgi noskaņoti. Tagad ir iespēja izteikties un solidāti lūdzu. Paldies priekšsādātā, paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka atkal tiek aktualizēta tēma, kas mūsu komitejā bieži parādās par personu ar invaliditāti, mobilitāti. Tā ir gan aktuāla tēma, par to ir debatēts valsts tik atkārtot to, ka nu, komisija tagad jāveic pilotu projektu, bet, nu, Jautājums par to, cik ilgspējīgs būs projekts, mm, nu, saistās tomēr ar to, cik um, tas ir uz brīvprātības pamatiem. Vajadzētu kādu rekomendācijas vai pienākumus uzņēmumiem un daudziem mm, uzņēmumiem šie jautājumi tiek regulēti nacionālā jomā, bet es domāju, ka ambiciju, ambiciju līmenim jābūt lielākam, jo Eiropas Savienībā Nu, politika personām ar invaliditāti būtu jāuzņem nopietni un arī ar konkrētiem pasākumiem eh, šajā saistībā. Un tad vēl es teiktu, ka šeit tēma ir konkrēta, īpaši mazcenu eh, transportētāju gadījumos, lai būtu jāiek iekļauj konkrēti gādījumi, kā tiek eh, risināt šie jautājumi, kā paredzēt vieglāku piekļuvu šiem cilvēkiem transportiem. Mēs nevaram eh, pievērt acis uz to vai ignorēt šo problēmu. Nereti cilvēkam tad ir jāpērk divas biļetes. Tas ir skaidrs diskriminācijas gadījums. Te vajadzētu paredzēt pasākumus, uh, lai cilvēkam, kuram ir jābūt ar asistentu, nebūtu jāpērk divas biļetes. Un noslēgumā vēlos atgādināt, ka eh, mums ir arī atzinums par sociālo sistēmu koordinēšanu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka lūgumrakstu komitejā ar savu ieguldījumu ir izcēlusi šos gadījumus un šajā kontekstā mēs vēlamies eh, to, ka Eiropas Savienībai būtu uh, invaliditātes definīciju un ka būtu harmonizēti kriteriji invaliditātes noteikšanai. Nu, mums, protams, varētu būt problēmas ar padomu, viņi varētu būt aizdomīgi, bet eh, šī invaliditātes Eiropas karte varētu darboties un eh, lai nebūtu diskriminācija un eh, invalīdi tiktu par tādiem atzīti neatkarīgi no valsts, kur dodas. Uh, Ja valsts nosaka, ka cilvēks ir invalīds, balstoties noteiktiem kritērijiem, cita valsts saka, ka nē, ka nav, un tad, nu, varētu nodrošina to, ka Eiropā e, cilvēks ar invaliditāti, kas par tā tiek atzīts Spanijā, var doties uz Horvātiju, un ka e, viņam ir tāda pati attieksme turpat Horvātijā. Bet, piemēram, ja cilvēks e, no Horvātijas dodas uz Spāniju, nu, lai nav tā, ka viņam ir atšķirīga attieksme kā Spānijas invaliditāte. Un es domāju, ka šāda veida kārte varētu mm, palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti mobilitātei, bet ir jānodrošina tas, lai nebūtu diskriminācija un ka būtu šādi kopīgi kritēri Eiropas Savienībā nepieciešami tā, lai to varētu īstenot. Paldies! Thank you very much, Mr. Marijas. Paldies, Marijas kungs, nākamais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, es arī domāju, ka šīs lūgumraksts ir ārkārtīgi svarīgs. Mm, Paši iesniedzēji gan nav iespējams, ka tieši mobilitātes problēma ir tam iemesls. Bet jautājums, protams, ir ļoti svarīgs. Mums jau ir bijušas diskusijas par šo jautājumu, eh, runājot eh, tieši par eh, pieejamību dažādām vietām pilsoņiem ar um, invaliditāti un iespējas būt mobīliem Eiropas Savienībā. Kas attiec uz šo problēmu, tad, mm, piemēram, mēs esam novērojuši Rumānijā, kur praktiski celsceļi nevar izmantot cilvēki ar invaliditāti Viņiem vairākas dienas iepriekš ir jāpaziņo, ka viņi vēlas kaut kur ceļot un lai viņam nodrošinātu attiekto attiecīgo pakalpojumu. Un infrastruktūra, protams, varētu tikt finansēt no ES puses, jo īstenībā šādas infrastruktūras ļoti trūkst. Uh, un vajadzētu rast iespēju, lai gan lidostās, gan dzelzceļa stacijās tiešām šī te pieejamība būtu nodrošināta. Tālāk, kas attiec uz pavadoņiem vai personīgiem asistentiem, tiem, viņiem, protams, pienāktos bezmaksas biļete vai vismaz samazināta maksa lai uh, dotu iespēju ceļot kopā ar um, invalīdu. Un, protams, eh, šī te invaliditātes apliecība, kas tiktu atzīta visā Eiropas Savienībā. Tāpēc uzskatu, ka šāda Eiropas invaliditātes karte būtu jāizveido. Taču līdz tas ir noticis, vispirms vajadzētu uh, palūkoties, vai mēs vismaz varam nodrošināt savstarpēju atzīšanu tām invaliditātes apliecībām, kas ir izsniegtas uh, citās dalību valstīs. Un tas jau palīdzētu eh, šiem cilvēkiem pārvietoties, un tas arī izdarītu spiedienu uz dalībvalstīm, beidzot sakustēties un pieņemt eh, kopējo vienoto Eiropas invaliditātes apliecību, eh, kas balstās uz vienādiem kritērijiem. Mēs atkal un atkal atgriežamies pie šīs problēmas par uh, piemības nodrošināšanu, mobilitātes nodrošināšanu uh, cilvēkiem ar invaliditāti, ar iespējām ceļot Eiropas Savienībā. Kuņevs kundze. Liels paldies. Mana pieredze ir diezgan plaša un rūkta šajā ziņā. Uh, jo man bieži ir jāceļo pa visu Eiropu, gan pa dzelzceļu, gan uh, ar aviotransportu, ieskaitot pašā Briselē. Un uh, tieši Briselē varbūt situācija ir vissliktākā Eiropā, ja mēs raugāmies uz galvas pilsētām. Tas ir pilnīgi nepieņemami, kā Briselē kura ir 90-50 Eiropas iestāžu izviet izmantotas, bet eh, mobilitātes iespējas ir minimālas. Tas attiecas arī uz pakalpojumiem, kas tiek sniegta lidostā un dzelzceļa stacijās. Tie nav labi e, organizēti, tur nav attiecīgās loģikas, kas būtu nepieciešams. Ir jāpaziņo 48 stundas iepriekš, eh, lai varētu ceļot ar dzelzceļu vai ar lidmašīnu. Un tas, protams, rāda um, grūtības. Nu, kāpēc tad es šodien nevaru izdomāt, ka es braukšu? Slefteries, iterijas, ketonomiko prosopu tu imburiju. Nu, protams, ka ekonomiski un finansiāli runājot, mēs. Um, varbūt eh, var atļauties ceļot šodien, bet nevar to darīt ehm, pieejamības dēļ. Uh, Jā, nu šī te apliecība karte būtu ļoti svarīga, jo e, cilvēkiem ar invaliditāti jābūt vienlīdzīgām iespējām brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienību un jābūt iespējām baudīt tās priekšrocības, ko bauda Eiropas Savienības pilsoņi. Mums ir visdažādākie dokumenti, veidlapas E1, E2 un citas, kas nodrošina veselības aprūpu cilvēkiem ar invaliditāti, taču mums nav tādas kartes, kas varētu vieglāk palīdzēt pārvietoties, lai varētu baudīt vienlīdzīgas tiesības ar pāriem Eiropas pilsoņiem. Tā kā es lūgtu uzaicināt uh, Briseles pašvaldības pārstāvis uz mūsu komiteju un uh, apspriestu ar viņiem, iepazīstināt viņus ar mūsu priekšlikumiem, komentēt, sniegt mūsu viedokli par to, ka par to, kā padarīt Briseli pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti. Protams, ir daudz lietas, ko var apspriest, taču tas nav pieņemams, ka, piemēram, iekāpjot lidmašīnā, uh, bērnu, kas atrodas ratiņkrēslā, viņš tur tiek izrauts no tā krēsla un tad kaut kur pa koridoru nests un tad atkal pārlikts eh, krēslā un tā tālāk. Šiem bērniem ir šīs te problēmas un ne jau tas ir šiem cilvēkiem nepieciešams. Nu, kāpēc nevar? Uh, Kāpēc tad nevar, piemēram, sēdekli izņemt lidmašīnā un novietot tur ratiņkrēslu? Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυσκολεύεται πολύ. Και ραγίζει η καρδιά. Es vēlos jums pateikties, ka uh, e, grotības ir milzīgas, saks priekšsēdētāji, jā, un šī uh, situācija nepieņemama. Liels paldies! Sí, muchas gracias. E... Jā, paldies. Es pilnībā piekrītu. Mums jau ir bijuši vairāki lūgumraksti par šo tēmu, un ETP īsnībā lūdz arī iespējamo braucienu uz Rumāniju, jo tur bija šī transporta uh, problēmas. Mums ar priekšsādātāju arī jau bija tas redzams, un transporta jomā nav obligāti arī veikt pielāgojumus, un tur bija viena meitena Rumānijā. Uh, kas par to runāja, nu, tātad nu, tas nebija darīt. Nu, tad tad tiek veikts pilotu projekts, un kas tagad noslēgts mm, vairākās valstīs, tostarp Beļģijā, Kiprā, Igaunijā, Somijā, Itālijā, Maltā, Slovenijā un Rumānijā. Un tas tika darīts, lai varētu apmainīties ar paraugu prāksi, lai būtu mm, kopīgi šī karte, bet Tas tikai dažās valstīs, astoņās valstīs, un tagad komisijai jāveic novērtējums šim pilotu projektam, lai varētu noskaidrot, ko varētu uzlabot un ko piedāvāt nākotnē. Es piekrītu Kuņevas kundzei un arī Marijas kungam, kas izteicās arī Solidadei, ka mēs esam uh, nodrošinājuši brīvu personu pārvietošanos, digitālo brīvību vairs nav viesabonēšanas, bet eh, invaliditātes jomā šo brīvību īsti nav, jo beigu beigās nav iespējams eh, ceļot, daudz jāsagatavojas, ne visām valstīm ir vienāds attīstības eh, līmenis, transportā ir šķēršļi un Erasmus, kad tas parādījās cilvēkiem ar invaliditāti tikai 5 cilvēki ar invaliditāti tika izvēlēti. Mm, Tīpaši cilvēki, kuriem ir liela invaliditāte, ir jāceļo, ir jābūt ar kādu cilvēku, un tad viņi nevarēja piedalīties Erasmusā. Tagad tas ir um, kļūda labota, bet nu, mēs zaudējam divus gadus. Un tā mēs koriģējam, labojam vairākas lietas. Es domāju, ka lūguma rakstu komiteja šajā jomā var daudz ko darīt, proti īpaši attiecībā uz uh, savstarpējo uh, atzīšanu cilvēku ar invaliditāti, jo man tur ir zināms mm, invaliditātes līmenis un pēc tam paredzamie pakalpojumi. Un eh, to vajadzētu harmonizēt eh, Eiropā, jo tas būtu tikai loģiski. Ja cilvēks ar invaliditāti katru reizi, kad ierodas valsti, mm, ir jāiet eh, cauri veselai virknei lietu. Mm, un tas, tas nav loģiski, tam nav jēgas, it īpaši Eiropā, kuru vēlamies redzēt bez robežām. Es domāju, ka mēs komitejā varam izdarīt lielu spiedienu, darīt daudz ko tā, lai palīdzētu atvērt prātus un darīt kaut ko. Un pat ne šos um, apstāšanās um, kārtas mm, parkinga iespējas. Nu, Kiprā, piemēram, nekā tāda nemaz nav. Mēs varam daudz ko darīt. Eh, vienkārši jācenš izdarīt spiediens. Visi it kā piekrīt, bet eh, nekas nemainās. Bet, nu, tad kaut kam ir jāmainās, ir jārīkojas. Exactly. People are in agreement, but nothing. Jā, mēs jau piekrītam, bet nekas uz priekšu nevirzās. Un tad, kad mēs vēršamies pie komisijas, lai konstatētu, kāda ir labā prakse, kā viņi risina šāda veida jautājumus brīvprātīgi, nu tas ir kā vēršanās melnajā caurumā. Mēs aizsūtam jautājumus, bet atbildi nesaņemam. Jā, arī komisija ir mūsu sabiedrotais, viņi ir tie, kas var noskaidrot, kas notiek. Kad mēs pieņēmām Eiropas pieejamības aktu septembrī, un padome to apstiprināja gada beigās decembrī, trialoga sarunas un sagaidām, ka sāksies 18. gadā. Mēs vēl joprojām gaidām. Mēs arī zinām, ka viss, kas notiek brīvprātīgi, esmu Zviedriete. Es nāku no valsts, kas uh, ir uh, panākusi vislabāko progresu personīgās palīdzības gadījumā līdz pat nesenai pagātnē, kad arī mūsu manā valstī mēs sākam piedzīvot situācijas pasliktināšanos. Uh, mums, kā parlamentam, mūsu komitejai ir jāuzsver tas, ka pārvietošanās brīvība attiecas uz visiem, arī cilvēkiem ar invaliditātē. Ir jānodrošina tas, ka pārvietošanās brīvība nav tikai skaists sapnis, jā, jā, jāpārliecina cilvēki, tā ir arī realitāte, tas ir mūsu pienākums. Domāju, ka ar to mēs arī varam noslēgt cīņa turpinās, un mēs nepadosimies. Marijas kungs, ko jūs sakat? Mikrofons nav ieslēgts. Eh, Priekšsēdētāji, man būtu šādi priekšlikumi. Protams, lūgumrakstu saglabāsim atvērtu, un kā jau arī teica Kuņevs kundze, mums ir jānosūta vēstule Briseles pašvaldībām, jo Brisele ņemot vērā to, ka te ir Eiropas Savienības institūcijas. Un līdz ar to tas arī nozīmēs, ka arī finansiālā situācija Briselē ir krietni vien uzlabojusies. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāuzlabo arī pieejamības jautā, iespējas. Mums jānosūta arī vēstules uz visu dalību valstu pastāvīgajām pārstāvniecībām tām valstīm, kuras nepiedalās brīvprātīgajā pilotprogrammā. Faktiski tikai astoņas valstis piedalās. Es domāju, ka mēs varam izsūtīt uh, vēstuli Grieķijas un citu Eiropas Savienības valstu pastāvīgajām pārstāvniecībām, aicinot viņus piedalīties vismaz šajā pilotprogrammā. Un mans nākamais priekšlikums būtu uh, nosūtīt informāciju kompetentajām komitejām Eiropas parlamentā. Tātad transporta komitejiem, jo ļoti svarīgi, lai arī transporta līdzekļu uh, aprīkojums tiktu uzlabots un lai tiktu izveidot arī palīdzības uh, struktūra. Tāpat arī ir jāstrādā pie Eiropas invaliditātes karšu savstarpēju atzīšanu līdz brīdim, kad nonāksim pie Eiropas invaliditātes kartes. Tad mums jāvēršas pie LIBE komitejas un arī pie juridisko jautājumu komitejas mēs varētu vērsties. Viņiem ir jāpar, jāstrādā uh, iespēja, ka ir jābūt tiesvedības iespējām, ja dalība valsts neizpilda noteikumus. Neatkat, varam runāt par aviotransportu, par vilcienu pieejamību. Ja tiek pārkāptas cilvēka tiesības, ir jābūt cilvēkiem iespēja uzsākt, vērsties tiesā, mēģinot panākt kompensāciju. Tā, protams, ka ir jādomā ne tikai par Beļģiju, bet arī par Eiropas līmeni. Kā komiteja mēs varam izdarīt šo spiedienu un tādēļ arī izveidot darbības ietvaru. Priekšsādātāji, labi, rīkosimies šādi. Mēs saglabāsim šo līgumrakstu atvērtu, un kā arī norādīja Kuņevs kundze, es uzskatu, ka Briselē vajadzētu būt tādai uh, gaismas bākai, tai nav jābūt sliktākajiem pieejamības pieejām. Piemēram, Brisele ir Eiropas sirds, un Briselē ir jāvada ar savu piemēru, un situācija ir krietni uh, vēl tālu no šī ideāla. Kā teica Marijas kungs, nosūtīsim vēstuli Briseles mēram, uh, to uzsvarot. Un tad arī nosūtīsim vēstuli padomas prezidentūrai un visām pastāvīgajām pārstāvniecībām norādot, ka tagad drīz tiks uzsākts trialogs par pieejamības aktu, un mēs zinām, ka tas ir balstīts uz brīvprātīgu dalību un atzīšanu, bet ar labākajiem piemēriem ir jāapmainās, kādi ir labākie piemēri no jūsu valstīm, kā vēlaties tos parādīt. Un es ceru, ka šoreiz padoma nebūs melnais caurums, bet ka viņi sniegs kādu atbildi mūsu komitejai. Tā mēs arī rīkosimies. Labi, vai visi piekrīt? Es vēl joprojām uzskatu, tāpat kā to norādīja arī Rosa, ka šī komiteja var būt ļoti liederīga. Mandāta sākumā mēs runājām par to, ka uh, pieejamība cilvēkiem ar uh, invaliditāti, tā ir jābūt labākai mandāta beigās nekā mūsu mandāta sākumā. Tas ir jautājums, kur mēs varam ieviest uzlabojums un pārmaiņas mums arī ir jādara. Mēģināsim vēlreiz. Nepadosimies. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies! Un tagad šeit mums ir ieradušies viesi. Are, the, are you the Finnish guests? Nu, vai jūs esat mūsu somu viesi? Nē? Labi, tad eh, pāriesim pie nākamā lūguma raksta 745 un arī 371. Un Dēvids Nerts ir viens no lūguma rakstiesniedzējiem. Jūs esat šeit? Jā, jūs esat šeit. Un tad došu jums arī vārdu. Uh, Paldies un paldies, ka man ir dažas minūtes, lai vērstos pie jums. Šī nav pirmā reize, kad esmu šeit bijis. Pirms pāris gadiem te jau biju. Norādīju uh, pieaugošās grūtības sporta žurnālistiem piekļūt sporta pasākumos un informēt publiku par tiem. Kad es šeit biju pirms pāris gadiem, mēs minējām, piemēram, uh, lielo skaitu radio pārraides tiesību, kas tika pārraid, nu, pie, piešķirts tikai vienā radiostacijai mačam Anglijā. Mēs esam sazinājuši ar OFA. Mm, bet faktiski tiem, kuri nebija nopirkuši tiesības, nebija vispār iespēja apmeklēt minus viens preses konferences, Piemēram, arī Startautiskā uh, Roksbumbas federācija un multimēdiju uh, tiesības varētu teikt, tātad tika pārdotas. Tad, kad turnīrs notika Francijā, saskaņā ar Francijas likumu, kas, no, nu, uh, kas principā nepieļauj radiotiesību apraides pārdošanu, tika ignorēts. Uh, Un, eh, lai nopirkt piekļuvas kartes eh, notikumu vietās, eh, praktiski tas bija tik dārgs, kā tas nebija iespējams. Un, piemēram, Zviedrijas radio raidīja no savas studijas nevis no mačnoris vietas. Un, nu, faktiski tā ir tāda tendence izslēgt pre, presi. Daudzi klubu, klubu izmanto savus fotogrāfus, un viņi nevēlas, lai viņiem piekļūtu neatkarīgi sporta fotogrāfi. Un eh, tālāk eh, šie te kluba fotogrāfi eh, pārdod šīs fotogrāfijas vai brīvi izdala. Un profesionālajā sportā šie piemēri tiek kopēti un pavairoti. Un tad ir arī dažādi um, sporta veidi, kas ir, eh, tiek spēlēti ļoti, ļoti nelielos apmēros, no, da, tikai dažās valstīs, un arī tiem neļauj uh, piekļūt uh, neatkarīgiem fotogrāfiem, un tikai pēc uh, protestiem atkal tikai dažiem fotogrāfiem atļauju šo piekļuvu, bet tik un tā uh, viņus izkonkurē klubu uh, eh, fotogrāfi. Pagājušajā vasarā tikai Ajax televīzijai eh, bija tiesības intervēt attiecīgos trenerus un tā tālāk pārējie. Um, nevarēja piekļūt eh, un varēja izmantot tikai AJAX televīzijas saturu, kas nebūtu, nebija neitrāls un tādēļ daudz žurnālisti vispār nesniedz atspoguļojumu, jo eh, deva priekšroku tam, ka paši varētu eh, sniegt savu informāciju. Vācijā uh, Eh, tā saucamās eh, preses sarunas, kā tās tika nosaucas, eh, organizatori vienkārši nolēma, kurš tad tajās piedalīsies, un tie, piedalīties var tikai ielūgtie žurnālisti. Un kritisko žurnālistus maču dienās vispār nelaiž stadionos. Uh, Eh, taču nu, eh, daudziem kaut kā izdod šo problēmu atrisināt, bet problēma tomēr ir aktuāla visās Eiropas saimnības valstīs un arī ārpus Eiropas, un mēs preses asociācija vēlamies vēlreiz vērst šī parlamenta uzmanību uz šo problēmu, jo mēs tiešām domājam, ka vienota Eiropas Savienības attieksme un pieeja būtu ļoti vēlama attiecībā uz sporta žurnālistiem visā Eiropā. Paldies, un šeit ir komisija, un tā esat jūs divi, bet acīm redzot tikai viens uzstāsies Markungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribu runāt par jauno lūgumu rakstu, jo par 745 eh, mēs jau sniedzām atbildi pirms zināma laika, bet jaunais lūguma raksts 371 2017. gada sniedz papildus informāciju, kas sniedz papildus un jaunu informāciju, bet attiec uz to pašu jautājumu. Eh, mēs eh, tiešām izpētījām šo jautājumu par tiesību pārkāpumu presēji piekļūt attiecīgajām preskonferencēm mačiem, bet komisija nevar iejaukties jautājumos, kas ir šeit izskatīti, jo Eiropas Savienības likumdošana neregulē pieju sporta pasākumiem Eiropas Savienības dalību valstīs un arī audiovizuālo uh, pakalpojumu direktīvā lūkojoties. Šeit ir iespējams izveidot sabiedrībai svarīgāko uh, pasākumu sārakstu, bet tas attiecas tikai uz radio televīzijas apraidu, neatiec uz žurnālistu iespējām piekļūt sporta pasākumiem. Komisija nav mainījusi savu nostāju un atkal saka, ka mums nav uh, tiesību iejaukties eh, un regulēt to, kas ir eh, izteikts abos šajos lūguma rakstos. Kolēģi, lūdzu, jums vārds Māris Kungs, lūdzu, labi, jūs esat atgriezies. Paldies! Tad, kad es aplūkoju šo lūgumu rakstu, man šķiet, ka tās ir ļoti svarīgi, taču nepiekrītu komisijas viedoklim Es atkārtošu to, ko sacīju, tad, kad mums par to bija diskusija. Par iepriekšējo lūgumu rakstu 745 pagājušajā reizē, ko iesniedz Jānis Dāras. Te bija runa par futbolu vai sporta pasākumiem vispār. Lietu attīstība ir tāda, ka faktiski tas ir kļuvis par biznesu, un uh, futbolā un citos sporta veidos, uh, kas tiek mm, spēlēts profesionālā līmenī, uh, uz tiem attiec tieši tādi paši nosacījumi kā uz citiem sporta pasākumiem. Un ir, protams, arī noteiktas komerctiesības, kas konkrētā gadījumā tiek pārkāptas. Pat gadījumā, kad žurnālists sniedz pakalpojumu, šis pakalpojums tiek sniegts Eiropas eh, Savienības kontekstā arī dzen. Un komisijas atbildē šķiet trūkst atbildes uz to, vai ir kaut kāda procedūra, eh, kur varētu runāt eh, par kropļojumiem konkurences jomā. Uh, jo tās normas, ko ir ieviesusi UEFA un FIFA, piemēram, ir atbalsta mm, monopola izveidi, kas nosaka tos nosacījums saskaņā ar kuriem uh, faktiski mēs varētu secināt, ka tiek, pārkāpt kom, tiek pārkāptas konkurences normas. Un tādēļ jāskatās, vai sporta uh, federācijas, ne tikai UEFA un FIFA, bet arī citas, uh, Eh, tiešām varbūt komisijai būtu jāaplūko un jākontrolē to rīcība, jo ir koha lieta eh, un Eiropas tiesas nolēmums, un tur arī runa par sportu. Un uh, faktiski tiesā atzina, ka federācijas aktivitātes var kontrolēt. Ir arī Bosmana lieta, kas dod komisijai iespēju mm, iejaukties. Uh, Un tādēļ eh, es brīnos, kāpēc šāda iespēja netiek izmantota, jo FIFA un UEFA eh, monopolistiskās darbības ir iespējams kontrolēt saskaņā ar konkurences likumdošanu. Un pirms pāris dienām komisija kontrolē un iejaucas to uzņēmumu darbībā, kas izplat sporta preces, kā arī uh, tie, to uzņēmumu darbībā, kas organizē uh, sporta raidījums un sporta pasākums. Mēs šeit runājam par preci. Uh, un viena komanda, nec basketbola, nec futbola komanda, jebkura cita. Uh, kuri to dara komerc nolūkos, ir tiešām jāskatās, kā tiek ievēroti vai pārkāpt konkurences noteikumi. Un brīvas pakalpojums sniegšanas e, normas taču arī darbojas, jo žurnālists sniedz pakalpojumu tad, kad e, atspoguļo tos vai citus sporta not notikumus. Un ja viņiem uh, neļauj izmantot šīs tiesības uh, veikt savu profesionālo darbību, tad tiek uh, pārkāptas normas, kas attiec uz brīvu pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā, eh, brīvu konkurenci, kas neļauj um, ehm, dominot, dominēt monopoliem. Nu, tādēļ šīs lietas ir eh, komisijas kompetencē. Un visbeidzot, tiesības tikt informētiem, kas piekrīt visiem pilsoņiem. Un to var apliekot eh, plašāk. Tātad eh, brīva informācijas plūsma un pilsoņu tiesības uz informāciju, vai netiek pārkāpt šīs normas. Runājot arī par komerc aspektu un runājot par skatītājiem, par pakalpojumu saņēmējiem, šī informācija arī, dzen, uh, Uh, nodrošina pilsoņtiesības uz izklaidi, tā kā te nedrīkst nekādas ekskluzīvas tiesības uh, noteikt. Uh, kaut kāds ekskluzīvas tiesības jebkurā sporta veidā, ka lūk tikai viena, viens kanāls, kuru izvēlas klubs vai komanda varēs viņus, ats, viņu darbības atspoguļot. Uh, Tieši tāpat eh, nedrīkst eh, izvēlēties tikai vienu uh, žurnālistu vai fotogrāfu, kas atspoguļot attiecīgās komandas darbības. Tādēļ ir jāapstās, kādi ir iespējamie tālākie soļi, jo pavisam drīz UEFA un FIFA, kas ir tā teikt, uh, valsts valstī uzspiedīs ekonomiskos nosacījumus tādējādi, ka lielākai daļai iedzīvotājiem tiks atņemta iespēja šo izklaidi vispār vērot, nemaz jau nerunājot par objektīvas informācijas saņemšanu Virģīnī. Merci, uh, merci. Paldies priekšsēdētājiem. Mm, tā jau ir ierasta lieta lūgumrakstu komitejā saņemt komisijas uh, ierastu atbildi. Neko nevar darīt šajā jomā, tas neatiec uz Eiropas Savienību, tas sāk nogurdināt. Un šajā konkrētajā gadījumā runājot par iespējām, uh, iespējām tad sporta nozare sastāda lielu IKP daļu un mm, tas nav maz. Turklāt uh, aprakstītajā situācijā mm, te ir pretrunas ar. Uh, Eiropas tiesībām. Marijas eh, kungs jau uz dažām lietām norādīja sporta notikumu. Organizators, protams, var noslēgt līgumu par eh, tālāko pārraidi, bet ir drošības noteikumi, uh, lai nebūtu tā, ka monopols noved pie dominējošas pozīcijas, lai nav tā, ka pārādītājs izvirz nosacījumus, lai piekļūtu kaut kādām pamatlietām no citu uzņēmumu, citu plašsaziņas līdzekļu puses, nu, tā lai viņi vienkārši izpildītu savu informēšanas uh, uzdevumu. Un tad nu, tiešām ir pretruna ar konkurences noteikumiem nu, un Un tā ir situācija, kad eh, pārraidītājs praktiski veic izspiešanu no mēdījiem, no žurnālistiem, kas vienkārši vēlētos informēt par notikumu. Un tad, nu, te ir jautājums tātad par konkurences tiesībām. Mums arī kā pilsoņiem eh, ir jautājums par eh, tiesībām uz informāciju. Sporta notikums, protams, ir um, mm, sporta notikums, tur ir jāuzzina rezultāti, bet tas ir ekonomikas pasākums. Uh, zinot ekonomiskās sakas, bet es eh, neaizmirstot arī par sociālo elementu, kas attiec uz visiem pilsoņiem. Jo sports mm, ir ar eh, plašāku dimensiju kā tikai sporta notikums. Te var eh, paust po diplomātiju, mm, to izmanto arī politikā reizēm, tas ir sociāls ekonomisks jautājums. Mums ir tiesības saņemt uh, konkrētu informāciju par šo pasākumu. Un, um, ja mēs pil, kā pilsoņi nevaram uh, piekļūt šai informācijai, tā ir noslēgta. Un, uh, kā tad mēs to varam saņemt, ja, piemēram, pēkšņi kādā stadionā šie attēli tiek kontrolēti no šī viena izplatītāja puses, kas tikai vēlas palielināt savu uh, publikas skaitu un valsts sniegt pozitīvu tēlu, bet diemžēl mēs zinām, ka reizēm tribīnēs um, ir um, tādi izteikumi, kas neatbilst likumam, vai arī ir kādi incidenti. Žurnālisti var atspoguļot visus šos notikumus un uh, sportiskās un tāpat arī politiskās sekas, un tas ir absolūti nepieciešams. Uh, saistībā ar tiesībām uz informāciju. Eiropas komisija varētu skaidrāk pozicionēties šajā tēmā. Un šāda praksa izplatās arvien biežāk. Mm, šīs prasības kļūst arvien mm, sarežģītākas. Mēs nevaram pieļaut to, ka šāda praksa uh, nostiprinās, un es piekrītu Marijas kungam, lūgumrakstam jāpaliek atvērtam, un mums jāvirzās pretī konkrētiem pasākumiem, vai nu būtu kāda pārkāpuma procedūra, vai arī tad tiesības ir jāmaina, lai būtu piekļuvas tiesības uh, šiem pasākumiem, un lai pilsoņi būtu informēti, kas viņiem ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies. Uh, tad mums ir atzinums no kultūras komitejas. Un uh, tad no šīs kultūras komitejas uh, atzinuma gribu citēt. Netiek pārkāpti Savienības tiesība akti par intelektuālā īpašuma tiesībām, kamēr tiesības uz informāciju kopumā komiteja secina. Tad netiek netiek konstatēti nekādi Savienības tiesību aktu pārkāpumi, audiovizālo uh, mēdīju direktīvas uh, pārkāpumi, un viņi uzceļ kādu svarīgu lietu. Lūguma raksta iesniedzējiem vajadzētu vērsties ar šiem pārkāpumiem Nacionālajā tiesā, jo šī ir tīri nacionāla kompetence, un tad, ja tā ir attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, vēršanās pie tās arī jābūt iespējamai. Šis ir atzinums, ko saņēmām no kultūras komitejas, un tā viņi vēlas risināt visu šo jautājumu. Kolēģi jau arī norādīja, mums ir jāsaglabā šis lūgumraksts atvērts, tad tā arī es darīšu. Nārta kungs, vai vēlaties uh, vēl ko teikt noslēgumā? Gribēju tikai īsi tad pieminēt šos secinājumus, ko saņēmusi kultūras komiteja. Jā, ir viegli teikt, lai viss tiek risināts nacionālā līmenī, tas arī ticis mēģināts darīt, bet mēs konstatējam līdzīgas problēmas visā Eiropā. Sports ir ne tikai nacionāls jautājums, ir daudz sporta veidi, kur komandas spēlē dažādās valstīs. Tie ir starptautiski pasākumi. Mēs tad bija atsauc arī uz EFA un FIFA uh, Un te runa ne tikai par Eiropu, tas ir visur. Un es tikai izcēlu šeit atsevišķus gadījumus, kas notika Eiropas Savienībā, bet ir piemēri arī ārpus Eiropas Savienības, tā skaitā Āfrikā, kur uh, tiesību turētāji nepieļauj radio piekļuvi. Radio ir iespējams vienīgais veids, kā cilvēki var sekot līdzi notikumiem, bet uh, Katarā viņi tiek gluži vienkārši nepielaisti informācija. Tas ir ļoti uztraucošs rādītājs, uztraucoša tendence. Tas ir visā Eiropā un kāds risinājums palīdzētu mums, žurnālistiem visā Eiropā. Paldies! Jā. Mērijas kungs, pavisam īsi. Mūsu komitejai ir pašai savā dinamika. Uh, mēs varam izdarīt secinājumus pēc savām diskusijām. Saglabāsim šo lūgumrakstu atvērtu, bet eh, tad vēl papildu komerciālie un finanšu aspekti. Eh, tas ir eh, žurnālistu piekļuvējs sporta vietām, tad, lai viņi varētu īstenot savu profesiju, kas ir komerciāla darbība. Apvienojumā ar to, ka Bieži vien pārsvarā sporta pasākumi ir pan-Eiropas pasākumi, un tad šos pasākumus regulē a, a, plašākas Eiropas mēroga organizācijas UEFA vai pasaules mēroga organizācija kā FIFA. Es gribētu vērsties pie ITRE komitejas, lai konstatētu, vai ir kādi gadījumi, kur ir pārkāpti konkurences noteikumi, uh, vai ir pārkāptas iespējas žurnālistiem īstenot savu profesiju kā pakalpojumu sniedzējiem. Šis aspekts arī mums ir jāizvērtē, tas ir jāapvieno ar to, ka komisija ir veikusi kontrolas pasākums uz vietas, televīzijās un sporta produktu izplatītāju vietās. Uh, Tad ir veikts pārbaudas, lai konstatētu, vai ir kādi konkurences pārkāpumi. Turpināsim darbu, saglabāsim lūgumrakstu atvērtu, nosūtīsim to arī ITRA komitejai. Paldies! Jūs ierosinājums vērsties arī ITRA komitejā. Nu, tādā gadījumā mums jānosūtas arī ekon komitejai, kas ir kompetentā komiteja konkurences jautājumus. Man liekas, ka tā ir ITRA, bet uh, tā ir ekonu komiteja priekšsēdētāji. Jā, te iezīmēs arī konkurences elements, tādēļ ir svarīgi, lai arī ekonu komiteja to izskatītu. Tā varam darīt, un pēc tam pārskatīsim situāciju un mēģināsim saprast, vai ir kādi citi risinājumi. Jā, paldies, paldies lūguma raksta iesniedzējiem, kas esat atkal ieradies komitejā. Es ļoti atvainojos, ka Mums nav tāda konkrētāka veida, kā jums palīdzēt, bet eh, katrā gadījumā šis ir viens solis uz priekšu. Priekšu paldies. Un tagad varam pievērsties nākamajam lūgumrakstam. Tas ir lūgumraksts numur 811 ar 844 parakstiem pret uh, projektu būvēt divus aizturēšanas uh, basēnus Seveso upei. Lūguma raksta iesniedzējs ir Giovanni Cortēze. Prieks jūs redzēt komitejām. Es ceru, ka uh, Briselē pādīs tikai no savas sliktās puses ar savu saviem laikapstākļiem, laikapstākļi notiek labāk Itālijā. Katrā gadījumā mums ir liels prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Vārds jums uz piecām minūtēm. Buongiorno a tutti e grazie per la. Labrīt visiem! Paldies par iespēju uzstāties šorīt. Lūgumraksts 811 no 2017. gada ir par uh, diviem aizturēšanas basainiem Seveso upei. Tad 17 uh, hektāri Nacionālajā parkā tiks iznīcināti. Cittadinanza. L'interazione Atvainojos, diemžēl ar skaņu fonā ir neiespējami tulkot. We don't, we do not get the translation, so I don't know really what we do at this moment. Let's just take a little. Now it's all. Now it's okay. You can proceed. Thank you. Go ahead. Problēmas ar tulkošanu? Tagad viss atrasināts, varat turpināt. Tātad Eh, šie baseinu būvēšana. Tad ir paredzēts, lai nu, eh, tas apvienos notekūdeņus ar upes ūdeni šis projekts, un tam var būt katastrofāls sakas uz iedzīvotāju veselību. Mēs faktiski neesam blakus, eh, pašai upē esam vairāku kilometru attālumā. Tad varētu rasties jautājums, kāds sakars mūsu pašvaldībai ar Seveso upi, Uh, ir pausta nopietna opozīcija pret aizturēšanas basēniem. Un, manuprāt, bildes jau visu parāda krietni vien labāk, nekā es varu pastāstīt. Mēs uh, redzam, ka uh, Eiropas Savienība ir piešķīrusi finansējumu koku stādīšanai, bet te jau ir uh, nocirsti, ir uzsāktas pārkāpuma procedūra, un mēs gribētu vērsties pie jūsu komitejas. Uh, lai tiktu uzsākta kāda darbība, lai mēs izvairītos un novērstu tālāku cilvēku veselības apdraudējumu. Un, protams, mums ir jāievēro visi paredzētie tiesību akti. Tātad nākamais runātājs. Esmu ārsts jau vairākus gadu, vairāku gadu pieredzi un īpaši interese man ir par dažādiem audzējiem. Paredzētie aizturēšanas baseini, kuru mērķis ir aizturēt vienu no vispiesārņotāko ūdeņ, ūdeņiem Eiropā. Šajā ūdenī ir ļoti smagi piesārņotāji Um, daudzi no šiem piesārņotājiem ir arī kancerogēni. Un uh, arī nelikumīgi uh, tad ir uh, ūdenī izgāstas ļoti bīstamas ķīmiskās vielas. Un tad šie aizturēšanas baseini tiks izmantoti, tad ir risks, kas tiks piesārņots arī grūns ūdens pastāv arī risks, ka mm, tātad piesārņojums turpināsies. Un, manuprāt, šī ir katastrofa, nav tikuši ievērot tiesību akti. Ir likumi, kas aizliedz toksisku vielu kontaktu ar gruntsūdeņiem. To aizliedz Eiropas Savienības likumdošana. Es domāju, ka mēs tikai vēl pieredzēsim, ka aizvien pieaugs deģeneratīvu slimību apjoms, ja situācija netiks mainīta un uzlabota. Nākamā runātāja mani sauc Marija Kortēze, esmu bioloģe, un kā teica arī doktors Borgī, tad Eiropas Savienība ir aizliegusi uh, vielas, piemēram, endokrīnos disruptorus, uh, Tas ir, tās ir aizliegts kopš 2004. gada. Redzam, ka pieaug saslimšanas gadījums skaits ar uh, limfomu un leikēmiju. Um, Daudzas no vielām ir ļoti kancerogēnas. Un tātad visi dati pierāda, ka šīs vielas ir ārkārtīgi kaitīgas un bīstamas, un tās nedrīkst nonākt uh, notaku ūdeņu sistēmās. Un redzam arī, ka uh, ūdeņos nonāk daudzas citas vielas, kuras būtiski apdraud endokrīno sistēmu, tās noved pie iekaisumiem. piemēram, DCM, glifosāts, visas šīs vielas ir konstatētas ūdeņos un tās būtiski apdraud cilvēku veselību. Paldies par jūsu komentāriem, paldies, ka ievērojat laika grafiku. Mums šodien pievienojusies arī Magda Berete, Senago uh, priekšsēdētāja. Vārds jums uz divām minūtēm. Cienījamie deputāti, mani sauc Magda Bereta, esmu pagaidu uh, Senego pašvaldības priekšsēdētāju. Es atbalstu Čevanī Kortēzi iesniegto lūgumrastu pret projektu būvēt aizturēšanas basēnus Seveso upē un Senego teritorijā. Šo cīņu atbalsta visas politiskās grupas uh, Senego. Vairāku gadu laikā gan es, gan mani priekšteči esam lūgti pārstāvēt senago bažas visās institūcijās, struktūrās, tiesās, lai mēs varētu vērsties pret diviem aizturēšanas basēm, basēniem jau labi paustu iemeslu dēļ. Sinaga atrodas netālu no Milānas, atrodas ļoti labā izdevīgā vietā. Um, Tur arī ir daudzi parki, bet eh, tomēr tā vietā, lai pasargātu ainavu, tika pieņemts lēmums eh, uzbūvēt ūdens aizturēšanas baseinus, kas atstāja ļoti negatīvu ietekmi uz teritoriju. Ir apbūvēti vairāk kā 17 hektāri no parka teritorijas, un tas ir ekvivalents 20 futbola laukumiem. Ir uh, grūti to aptvert. Uh, um, ir notikusi ļoti strauja attīstība Milāns apkārtnē, un um, Stenego pašvaldība tagad maksā dārgu cenu par to pēdējo dažu gadu laikā. Tad, tad um, ir palielināts notiek ūdeņa attīrīšanas iespējas, tas ir tas, ko mums ir izdevies paveikt, tas arī ir jāatzīst, bet, diemžēl, kaimiņu pašvaldības ir attīstījušas savu zemi tādā veidā, kas ā, mm, apdraud šo reģionālu, reģionu dabiskās iezīmes. Un, uh, faktiski, tad, tiek eh, būtiski apdraudēta dabiskā vide un cilvēku veselība. Nu, to var salīdzināt kā mēģinājumu ārstēt vēzi ar vairāk kancerogēnu šūnu ieviešanu. Tas ir paradoks. Seveso ūdens kvalitāte ir cits jautājums. Kā Eiropas Savienība bieži ir ziņojusi, tā ir trešā piesārņotākā upe Eiropā. Es nedomāju, ka tas var atstāt komiteju vienaldzīgu. Ir jāatcerās, ka tas pastāv milzīgs risks apdraudējums cilvēku veselībai un tālāk ūdens stagnācija ietekmēs arī gaisa kvalitāti, jo no upes ūdens nāk dažādas smakas, tāpat arī tiek piesārņots gruntsūdens, tagad piesārņojums ir novērtēts ceturtajā līmenī. Uh, Un ir tiešām šokējoši, ka šis projekts tiek īstenots. Un tad runāja tikai par kaut kādu plūdu aizturēšanu, bet a, pilnībā netiek vērt, vērst, ņemts vērā sociālās izmaksas. Es domāju, ka būtu pareizāk, ja mēs mēģinātu uzlabot uh, situāciju pašā upes ūdenī, tad mazināt piesārņojumu avotā. Un mūsu pašvaldība rekomendē un iesaka to, lai šis lūgumraksts tiktu pieņemts. Paldies! Thank you, Madam uh, Chair. Um, as previously communicated. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau tika teiks, tad komisija uh, neizteiks komentārus par lūgumrakstu iesniedzēju prezentāciju, bet tajā pašā laikā mēs vēlējāmies pateikties lūgumraksta iesniedzējiem par ļoti precīzo prezentāciju par risku, ko šis projekts varētu radīt cilvēku veselībai, videi. Mēs dokumentus ļoti rūpīgi izanalizēsim, novērtēsim un nonāksim pie secinājumiem pavisam drīz. Paldies par uzmanību. And, and, uh, paldies, paldies par jūsu komentāru. Mēs zinājām jau, ka. Kā jums nebūs tagad tālākas informācijas. Mēs zinājām, ka tas būtu nedaudz priekšlaicīgi, bet jebkurā gadījumā koordinātora pieņemtais politiskais lēmums bija iekļaut to darba kārtībā. Tas varbūt ir tāds iedvesmas avots e, jūsu darbam. Un tagad vārds deputātiem. Pirmā Eleonora. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, pieteicos runāt, lai uzsvērtu to. Šis lūgumraksts ir par projektu, par ko komiteja jau ir eh, saņēmusi informāciju iepriekšējos mēnešos, un mūsu analīze gluži vienkārši tiek atkārtota. Atcerēsimies, ka Itālija mēs Tātad katru sekundi uh, tiek uh, nobetonēti 3 metri, 60 hektāri dienā, tiek ļoti strauji apbūvēta visa valsts, un Milāna ir viena no tām teritorijām, kur notiek visaktīvākā celtniecība. Uh, Tad tiek apturēta upju dabiskā plūsma, tiek uh, izjaukta upju dabiskā plūsma, mēs uh, pārvedam tās uz šaurākiem kanāliem, un, protams, tam visam ir ietekme uz apkārt esošo teritoriju. Un mums ir bijusi arī tiešām dramatiska pieredze, ar šāda veida projektiem. Un piedāvātie risinājumi no politiķu puses visos līmeņos, vai nu tas ir reģionālā vai pašvaldības līmenī, piedāvātās idejas paredz, piemēram, aizturēšanas baseinu būvi Pieci no tiem ir Sevesa upes krastā. Šis ir jau ir 20 gadu vecs projekts, un tas tika piedāvāts kā ārkārtas risinājums bez jebkāda ilgtermiņa redzējuma un bez jebkāda mēģinājuma izvērtēt to, kas ir nepieciešams reāli šajā reģionā. Ir ļoti daudz argumenti, kādēļ šo projektu nevajadzētu īstenot. Paldies eh, lūguma raksta iesniedzējiem, ka viņi mūs informēja par tiem. Ir tehniski iemē, iemesli. Ir eh, neticami, ka tiek piedāvāts šāda veida projekts. Um, ir neticami, neticami ka tas vispār tiek piedāvāts kā risinājums. gruntsūdeņi nodrošina ūdeni iepilsētas iedzīvotājiem, akās, uh, un šis projekts piesārņo ne tikai gruntsūdeņus, bet pat dziļākus slāņus. Ūdens tiks piesārņots ar visām šīm uh, vielām, ko pieminē lūgumraksta iesniedzēji un tā, tā visticamāk notiks arī nelikumīga atkrituma izgāšana upē. Abbiamo, uh... Eh, Visāda veida, visdažādākās vielas jau tagad tiek izgāstas sevi savu upē. Un uh, zemes slānis, kas tiek nošķorāts celtniecības darbu veikšanai, nu, tiek, tiek analizēts un ir konstatēts, ka tas ir ļoti zemas kvalitātes. Manuprāt, ir ļoti daudz sarežģījumu projektu īstenošanā. Tas ir ļoti labi, un tas arī ir vēl viens arguments, lai projektu apturētu. Tas ir projekts, kas problēmas neatrisinās, tas drīzāk uh, ir regresīvs nekā progresīvs, ir uh, daudzas citas iespējas, kā uz, atrisināt problēmas daudz efektīvākā veidā, ir pieejami inovatīvi risinājumi, varam mācīties no citām Eiropas valstīm, šie inovatīvie risinājumi ir īstenoti ļoti efektīvā veidā. Uh, piecu zvaigžņu kustība mēs esam atbalstījuši šī jautājuma izskatīšanu, diemžēl komisija nav vēl spējusi atbildēt. Visos līmeņos piecu zvaigžņu kustība ir bijusi vienota. Uh, skaidri paužot pretestību pret šo projektu gan pašvaldības, gan reģionālā, nacionālā līmenī un arī Eiropas parlamentā. Es gribētu lūgt priekšsēdētāju saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu, vērsties pie vietējām un reģionālām iestādēm, jo īpaši pie Milānas uh, pašvaldības, kas ir viena no institīvas veicinātājiem, viņiem ir par piešķīruši finansējumu, viņi ir finansējuši daļu no projekta. Un vēlējos vēl piebilst kaut ko par to, ko teica pašvaldības priekšsēdētāja. Viņa runāja pēc lūgumraksta iesniedzēja. Manuprāt, ir uh, nedaudz riskanti to atstāt vietējo uh, pašvaldību ziņā. Varbūt viņiem ir prieks redzēt atbalstu, ko saņem lūguma raksta iesniedzējs, bet es gribēju jūs nedaudz brīdināt par to, ka šī varētu kļūt par ierastu praksi. Esam nobežījušies par to, ka lūguma rakstu gadījumos kad pašvaldībām ir arī citi fórumi, kur izteikties Es nedomāju, ka tiešām tā būtu laba doma um, atņemt laiku pilsoņiem, kas parakstījuši lūgumrakstu un piešķirt šo izteikšanās laiku pašvaldību pārstāvjiem. Nu, ja viņi paši ir parakstījuši šo lūgumu rakstu, tas ir citādāk, bet gribēju norādīt šādu potenciālu problēmu. Uh, Tātad gribētu jūs aicināt divreiz padomāt, pirms sākat tad popularizēt savu partiju komitejā. Un nu, tad ETP to pašu darīs, sociāldemokrāti darīs to pašu. Mēs šeit esam, lai uzklausītu lūgumu rakstu iesniedzējus. Mēs, mums ir jābūt objektīviem. Lūdzu, neveidojiet precedentu, kad dažādas politiskās partijas tagad tā pašas sevi slavina, kā jūs to nu pat darījāt. Šis būs izņēmums Un, ja runājam par jūsu kritiku par to, ka esam uzaicinājuši pašvaldības, mēs vienmēr esam to darījuši. Tā, ka viņi vēlas ierasties, viņiem vienmēr ir šāda iespēja. Mēs varbūt nepieņemam šeit uzņēmumus, bet pašvaldības un pastāvīgās pārstāvniecības neatkarīgi no viņu politiskās piedarības. Viņi ir ievēlētas struktūras, un viņiem arī ir iespēja izteikties demokrātiskā struktūrā kā mūsējiem. Un tagad vārds Pīteram Jāram. Uh, Atvainojos priekšsēdētāji. Es tikai gribēju pavisam skaidri pateikt, ka, protams, pašvaldību klātbūtne ir vēlama, tā ir bijis arī iepriekš, bet tas nāk. Tas ir tiek nodrošināts ar koordinātoru ielūgumu vai arī tādēļ, ka pats pa pašvaldības vadītājs ir bijis lūgumraksta parakstītājs. Šajā gadījumā tas ir nedaudz citādāk. Tas mums ir jāņem vērā, lai neveidotu kaut kādus nelabvēlīgus precedentus. Un, protams, es neizmantoju šo lūgumu rakstu uh, un neapgalvoju, ka to ir ka to atbalsta tikai mana politiskā grupa. Mēs visi esam šeit, lai uzklausītu lūgumrakstu iesniedzējs. Uh, Priekšsēdētāji, komitejas zālē mums pat nevajadzētu saukt mūsu politisko partiju nosaukumus. Mums ir jārunā tikai par lūgumrakstiem, par to nosaukumiem, par saturu un jādomā par to, kā virzīties uz priekšu. Pēter, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu priecīgs, ka šis lūgumraksts ir iekļauts darba kārtībā. jo tas, protams, ir ļoti svarīgs, bet, manuprāt, tas arī tā izceļ tādu struktūrālu problēmu. Un tad ir labi, ka tas ir darba kārtībā, pat ja nav vēl komisijas atbilde. Tad, kur ir problēma? Tātad, ja mēs runājam par vides aspektu, tad pirmais solis ir tāds, ka ir sūdzība, un tad mēs vēršamies pie komisijas un pie dalībvalstīm, ka viņām ir jāievēro visi Eiropas Savienības tiesību akti. Uh, lai konstatētu, vai nav kaut kāds iemesls iejaukties. Un tad ir otrs solis problēmas risināšanā. Ja tiek konstatēta problēma, tad ir grūti, protams, to koriģēt. Ja runājam par projektiem, kas ietekmē vidi, Mums jānotiek ļoti laicīgai komunikācijai starp uh, komisiju, dalību valstīm, uh, reģionālajām pašvaldībām. Tad, manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs par to runājam. Uh, labi, ka komisija teica, ka viņi ir uzklausījuši paustās bažas. Es ceru, ka mēs saņemsim komisijas reakciju. Ir jānodrošina ļoti cieša komunikācija. Tad ir svarīgi, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts un lai komisija ļoti rūpīgi izanalizētu iesniegto lūgumrakstu ar mērķi nodrošināt auglīgu dialogu nākotnē. Un tu priekšsādātāji, ka mēs nākamdēļ tiksimies ar vicepriekšsādātāju Timermans, man ir tāds uh, kritikas punkts, ka jo īpaši projektos, kas saistīti ar vidi, ir jābūt labākai uh, komunikācijai starp mums komisiju un dalību valsti ja, ir jau labi tas, ko mēs darām šodien. Tad mums būs iespējas vēlāk par to diskutēt un veikt korekcijas. Es paļaujos, ka komisija, protams, vienmēr strādā rūpīgi, bet es ceru, ka šajā gadījumā jūs strādāsiet īpaši rūpīgi. Paldies! Much, Mr... Lās, paldies, Kusalīno kungam vārds. See. Mm -hmm. <clears throat> Mi pare che gli argomenti sono abbastanza. Argumenti, kas izskanēja, man eh, likās pārliecinoši. Mm, tos vajadzētu vērtēt pozitīvi un atbalstīt. Ir eh, jāpatur lūguma raksts atvērts. Es eh, vēlos norādīt, ka šajās pēdējās dienās, un tas ir tas, eh, kāda man ir informācija, varbūt tas tiks apstiprināts, ka procedūra tika apturēta, jo eh, tika uzvarēts konkursā, un šis uzņēmums nesāka savus eh, attiecīgos darbus. Līdz ar to Un tiešām situācija nobloķējās, un tad es lūgtu mm, mums visiem nedaudz aizmirst par šo formālo satvaru, un es vēršos arī pie mm, priekšsādātājs, jo mums te tomēr ir konsens, un es lūgtu mm, izstrādāt vēstuli, ko mēs nosūtītu komisijai, lai tā pātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu, izdot atzinumu par konkrētajiem veicamajiem darbiem. Un vēl es domāju, ka mums kā lūgumrakstu komitejai būtu vērtīgi arī risināt šo jautājumu ar Itālijas iestādēm. Saprotu, ka te ir Lombardijas reģions un Milānas apgabals, kuriem jārisina šis jautājums, un tad, nu, mēs varētu piedāvāt šo dialogu, mm, apturēt šos darbus, jo šobrīd uzņēmums ir atteicies tos īstenot. Tad nu aicinu formāli prasīt darbu apturēšanu, gaidot, kad komisija veiks situācijas izvērtēšanu, arī lai mēs varētu paspēt izvērtēt situāciju, jo pretējā gadījumā risks būs tāds, ka ir lūguma rakstī ierosinājumi, būs atzinums, kas tiks publicēts, bet eh, darbi būs tik tālu pavirzījušies uz priekšu, ka būs neiespējami uh, situāciju mainīt. Ir jāizmanto mums dotā iespēja strādāt jau sākumā laicīgi. Es domāju, priekšsādātāji mēs tiešām varētu um, šo vēstuli uzrakstīt komisijai, arī pašvaldību, reģionu pārstāvjiem Itālijai mēs varētu izmantot šo situāciju, jo uzņēmums ir atteicies veikt darbus, mēs varētu veikt visas nepieciešamās pārbaudas, komisija varētu izmantot visu tai nepieciešamo laiku, lai izstrādātu un publicētu atzinumu. Es domāju, ka mums te būtu arī zināma leģitimitāte, kā komitejai pretējā gadījumā mēs tikai atspoguļojam tās grotības, kas jau zināmas pašvaldībai, pilsoņiem, tad mums tiešām vajadzētu rīkoties šādi vēlos pilnībā atbalstīt lūgumrakstu iesniedzēju, jo nu, tā ir tāda acīm redzama lieta. Un nu, tā ir maza pašvaldība, kas ir veikusi milzu darbu, ir veikuši investīcijas Gronas parkā, tas ir milzu investīcijas, un tā ir tāda brūce, kas tik ātri nesadzīs. Lielas paldies, Valīkungs! Paldies priekšsēdātājs, izteikšos pavisam īsi. Protams, man ir e, īpaši svarīgi izteikties par šo tematu. Es nāku no Milāns, es uzskatu, ka tehniskie atzinumi, vie, kas e, izskanēja no ārstiem, no biologiem, tikai pastiprina mūsu pārliecību. Mūsu komitejai būtu jāpasaka, e, ka mēs zinām, kāds ir ūdens kvalitātes līmenis, ka pilsoņu veselībai nav risks šajā pilsētā, jo ūdens kvalitāte un gaisa kvalitāte tiek ietekmēta, un mums ir jāatrod risinājums, lai mēs izvairītos no tā, ka tad, kad notiek vētras, upe iziet no krastiem, un tad arī ir mobilitātes problēmas. Un paredzēt arī plaši darbi. Uh, Un tas varētu negatīvi ietekmēt ne tikai mobilitāti, bet arī veselību, jo tiktu piesārņoti zemes slāņi. Šajā vēstulē mums vajadzētu dot norādes par iespējamo rīcību, kāda varētu tikt veikta. Un tad mēs varētu izvairīties no tā, ka šie aizturēšanas baseini tiek nu, izveidoti, nu, izbūvēti, un pie tā tad arī uh, palikšu, bet vajadzētu arī šos tehniskos elementus eh, neaizmirst iekļaut mūsu vēstulē. Lielas paldies, Tere Kabras kungs! Paldies, priekšsādātāji, es izteikšos īsi. Nu, tas ir eh, svarīgs vides problēma jautājums, tiešām ļoti svarīgs, bet tagad tas attiec uz sabiedrisko veselību. Uh, Tas mums ir ārkārtīgi būtiski. Mēs uzskatām, ka lūguma raksts būtu jāsaglabā atvērts. Un tālāk, turpmāk ir jācenšas atrast labu risinājumu. Priekšsādātāji, liels paldies! Ar to tad arī noslēdzam runātāju sarakstu. Atkal došu vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem, ja ir vēl kas sakāms, bet divas minūtes maksimums jūsu rīcībā. Non posso che ringraziarvi non solo per la cortesia. Es varu tikai pateikties, liels paldies par jūsu uzmanību, jo tas, ko mēs vēlējāmies jums paust, beig beigās eh, skāra deputātu Senego kādu 30-40% mm, teritorijas ir Groans pārkā, un ja mēs sākam cirst šos kokus, tad šīs īpašums, kas piedara pašvaldībai, beigās netiks eh, ievērots, un tā būtu tiešām tāda traģēdija tiktu piesārņoti zemes slāņi, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Saveso ūdeņi būs dramatiskā situācijā. Ūdeņi būs zemāk par zemes slāņiem, tātad viņi tiks piesārņot, tas ir absolūti acīmredzami. Un ja netiek ņemts vērā tās, ka projektā eh, ar, bija doma neveidot māla barjeru apzināti. Nu, mēs centāmies risināt šo tehnisko jautājumu, sarežģīto jautājumu. Mums dokumentos arī ir šī tehniskā informācija, un tad es tiešām būtu jums ļoti pateicīgs, ja jūs varētu vērst eh, šim jautājumam visu nepieciešamo uzmanību. Varbūt vēl kāds vēlas ko piebilst. Jā, es vēlētos eh, vēl runāt par kādu svarīgu tēmu, izmaiņas eh, piesārņojuma dēļ pēc tam tiek ģenētiski nodotas tālāk. Tad mēs runājam arī par turpmākajām eh, paudzēm, chromosomu saslimšanas tiek nodotas tālākām paudzēm. Mm, te var rasties problēmas, tāpēc, ka notiek tieši kontakts ar šīm vielām, dzīves ilgums var samazināties par vienu gadu. Lūk, kas notiek. Es arī vēl vēlos uh, tikai piebilst pateicības vārdus. Mēs uh, esam gandarīti par jūsu atbalstu, un jums nepieciešama papildu informācija, tad mēs ar prieku to, protams, sniegsim. Uh, Priekšsēdētāji, liels paldies! Ar to tad šobrīd arī noslēgsim. Mums būs iespēja atgriezties pie šīs tēmas tad, kad um, būs pieejama pilna komisijas atbilde. Protams, lūguma raksts tiek saglabāts atvērts, gaidīsim uh, brīdi, kad uh, saņemsim šo informāciju, bet um, vēl līdz tam nosūtīsim arī reģionāliem, uh, reģionālajām iestādēm, pašvaldību iestādēm vēstuli. Tātad sagaidīsim komisijas atbildi, tad arī zināsim, ko vairāk. Lielas paldies, lielas paldies visiem, paldies, ka atbraucāt labu ceļavēju atgriežoties un uh, saglabāsim kontaktus. Tagad nākamais lūguma raksts 858. par bilingvālo izglītību mm, un kā katalāņu valodā ietekme uz ģimenēm, kas pārceļas uz Kataloniju. Lūgumraksts iesniedzēja ir Anna Losāda, 5 minūtes jūsu rīcībām. No, okay. Okay, my mistake, my mistake. Es kļūdījos, um, saka priekšsādātāji. Jā, man te neprecīzi uzrakstīts. Sākumā tomēr skatīsim 857 lūgumu rakstu, kas nāk no pilsoņa rīcības grupas Impulso Ciudadano par norādēm tirsniecības uzņēmumos Katalonijā. Pēc tam skatīsim nākamo lūgumu rakstu. Man vienkārši te dokumenti sajuka. Mūsu vidū ir lūgumu rakstu iesniedzējs Karlos Silva un aicinu jūs izteikties. Okay. Um, well, good morning, everybody. I'll read my petition. Labrīt. Kastīliešu valoda, jeb spāņu valoda, ir eh, oficiālā valoda, un saskaņā ar Spānijas konstitūciju mm, eh, visiem spāņiem ir jāspēj to izmantot. Katalonijas eh, likums atzīst divas oficiālās valodas - katalāņu kastīliešu, un 16% mm, iedzīvotāji dzīvo Katalonijā. Uh, Gandrīz visi zina spāņu valodu, spāņu valodu ikdienā dzīvo 50% un katalāņu 36,3% Katalonijā. Un nu, valdības, kas mainījās pēdējos četros desmitgadās, izmantoja valodas tēmu kā ideoloģiski ieroci un slēpās aiz šīs valodu diskriminācijas, lai veicinātu agresīvu katalāņu valodas nostiprināšanas politiku, aizpildnoties to, ka tā ir minoritāra valoda. Uh, un izslēdz spāņu valodu no publiskās telpas. Eh, šis sociālais konstrukts, tiek, iz, mm, valoda tiek izmantota kā virzītājs spēks, un tas izpaužās daudzās jomās, izglītībā, plašsaziņas līdzekļos, un tāda izslēdzoša eh, politika, kas no 1998. gada nonāk arī privātajā jomā, mm, eh, tirzniecībā, uzņēmē darbībā. Un, Mm, likums 1998 joprojām ir spēkā, un tas nosaka tieši, kā e, veikt informēšanu patērētāju e, šajās e, tirdzniecības iestādēs, un ka tur ir jābūt vismaz izmantotai katalāņu valodai, un savukārt patērētāju kodeks noteica to, ka mm, tiek atzīsts Katalānijas mm, iedzīvotājiem tiesības saņemt katalāniski informāciju par līgumiem, par um, šo nofiksēto informāciju tirzniecības iestādēs, bet nekas līdzīgs nav, lai aizsargātu kastīliešu valodā runājošos. Mm, tikai tiek obligāti jāizmanto katalāņu valoda tirzniecības aktivitātes. Un šie dubult standārti aizstāvot uh, katalāņu runātājus balstoties uz valodu ir nostiprināts patērētāju eh, kodeksā un um, beidz, beigās sankcijas ir tikai tiem, kas neievēro katalānisku runājošo tiesības. Un 2010. Um, gada sākumā ombuds vērsās eh, konstitucionālā tiesā, lai novērst, novērtātu to, to vai uh, bija diskriminācija attiecībā pret kastīliešu valodā runājošiem, un eh, tribunāls izdeva spriedumu 2017. gada 4. jūlijā, kur nolēma sakojošo, ka saprotamā valodā, kurā patērētājiem būtu jāsaņem informācija, ir kastīliešu valoda, ņemot vērā to, ka tā ir oficiālā un kopīgā valoda Spānijā. Un, eh, Katalānijas autonomijas apgabala iestādes tiesīgs lemt par patēriņa uh, noteikumiem un mm, ir iespēja noteikt arī mm, valodas normas saistībā ar patērētāju aizsardzību. Tātad nevar tikt ierobežotas uh, spāniski runājošo patērētāju tiesības saņemties informāciju. Un tā ir viena no es oficiālām valodām. Un uh, katalāņu patērētāja aģentūra um, tikai domā par to, kā nostiprināt katalāņu valodu. Un nu, kopš 1908. gada Katalānijas valdība ir uh, eh, ieveikusi ļoti stingru valodas politiku, lai nodrošinātu mm, šīs valodas pārstāvniecību tirzniecībā. Tik daudz uzņēmēju uh, tika pakļauti ļoti stingrām kontrolēm. Beigās viņi saņēma sankcijas par to, ka nebija etiķetes katalāņu valodā. Un um, viņi īstenībā tikai skatās, vai tiek ievērotas katalāņu valodu tiesības, bet aizmirst par spāņu valodu, kas ir saprotamā valoda spāņiem un viena no es oficiālām valodām. Šī diskriminējošā politika uh, Eh, parāda to, ka mm, eh, informācija par tirzniecības informāciju netiek eh, piedāvāta visiem saprotamā valodā. Un šī informācija, kas ir tirzniecības vietās, Heronā, Leridā, Taragonā, galvenokārt ir kataloniski, un Barcelonā spāniski ir tikai 15,8% informācijas etiķetes un 31,3% informācijas kopumā. Un Tamdēļ šo diskriminējošo prakšu ietekmē katalāņu valoda nospiež um, dominē šajā publiskajā telpā tirdzniecībā. Līdz ar to spāņu valoda kļūst par mazākuma valodu, minoritālu valodu patērētāju informēšanas jomā. Un faktiski tiesības, e, Eiro, ko atzīst Eiropas Savienība patērētājiem, saņemt informāciju saprotamā valodā netiek ievērotas. Uh, jo satraukums ir tikai par to, jo ne, netiek ņemts vērā to cilvēku tiesību, kas saprot spāniski. Un e, Eiropas Savienības aktos jau ir pāredzēts e, tas, ka ir jāaizsargā patērētāji, bet šī diskriminācija turklāt netiek ņemts vērā pamatiesību 21. pāns, kur ir atzīts tiesības neveikt diskrimināciju valodas dēļ, nu, beigās netiek e, paredzēta šī aizsardzība visiem patērētājiem, un ši, šis likums tiek pārkāpts. Un e, atsaucoties uz šiem pantiem un arī Eiropas Savienības darbības e, līguma 4. pantu 2. daļu F apakšpunktu un citiem. Mēs vēlamies pie komisijas, lai tā novērtētu Katalonijas pol valodas politiku par to, ka netiek Spānijas patērētājiem un es savienības pilsoņiem nodrošināts tiesības saņemt spānisku informāciju saprotamā valodā. Tāpēc aicinam doties iepazīties ar situāciju uz vietas, nosūtīt delegāciju nu, un pielikt punktu šādai valodas politikai, jo tiek um, pārkāptas tiesības uz informāciju Eiropas Savienības pilsoņiem. Aicinām arī paturēt šo lūgumrakstu atvērtu, līdz tiks novērta diskriminācijas situācija un mm, šo tiesību pārkāpums kastīliešu valodā runājošajiem Katalonijā. Muchas gracias. Damos la palabra ahora. Lielas paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvei Kristīnai Demarki Peras. Lielas paldies priekšsēdētāji, lielas paldies lūgumrakstiesniedzēm par ierašanos. Lūgumrakstiesniedzējs jau norādīja to, ka um, valodas dažādības, kultūras dažādības respektēšana ir viens no pamatiem, tas ir trešajā pantā Eiropas Savienības līgumā, un diskriminācija balstoties uz valodu eksplicīti ir hartas 21. pantā aizliegt. Tāpat arī komisāri uzskata, ka fundamentālo tiesību ievērošana un dis, nediskriminācija ir ļoti svarīga, tā ka tiesības tiek piemērotas. Un, Balstoties uz to, Eiropas komisijai gan nav vispārēju tiesību iejaukties dalību valstīs šādu jautājumu risināšanā. Tas ir iespējams tikai tad, ja ir Eiropas Savienības likumu problēma, jo 51. hartas pants nosaka, ka noteikumi tiek piemēroti tikai tad, kad ir runa par Eiropas Savienības likumu piemērošanu, nu, un kas attiec uz reģionālo un nacionālo valodu lietošanu, nu, tas ir pilnībā dalību valstu kompetencija, kas tad regulē šo jautājumu saskaņā ar savu konstitūciju, saskaņā ar starptautiskiem pienākumiem un juridiskais uh, status, um, tad viņas nosaka juridisko statusu nacionālo reģionālo valodu lietošanā, un tos starp arī atzīst um, valodas tiesības noteiktās teritorijās. Ja šīs uh, lemta tiesības tiek uh, nodotas reģionālām iestādēm, dažādu interpretāciju jautājumu risināšanu būtu jārisina nacionālā līmenī. Līdz ar to jāizmanto visi iespējamie uh, paredzētie uh, instrumenti, konstitucionālās tiesības un valstu eh, likumi, un tāpēc komisija eh, var secināt, ka tā nevar mm, mm, spērt kādus turpmākus soļus šajā jomā, jo valodas tiesības mm, ir jārisina valstu līmenī, un tā, šie jautājumi ir valsts ekskluzīvā kompetencē. Paldies! I, eh, Labi, tagad dosim vārdu deputātiem. Maite Palāca. Jā, paldies! Es gribēju visu pirms pateikties eh, par to, ka iezīmējāt eh, šo diskriminējošo situāciju, un kā mums jau tika norādījis komisijas eh, pārstāve. Tā kā diskriminācija būtu jānovērš, un šajā gadījumā kompetence, acīm redzot, ir ekskluzīvā dalību valsts kompetence, tad pašai dalību valstī ir pienākums uh, risināt uh, šīs diskriminācijas novēršanu, ar kuru jūs tik konkrēti saskaraties. Un noslēguma komentārs un tīri personisks. Es uh, domāju, ka, nu jā, ja komisāri uzskata, ka tā ir viņu vienīgā, ka viņu redzējums ir vienīgais un viņi. Uh, neredz eh, šo kaitējumu, kas var notikt, tad viņi īsnībā tikai uh, eh, kaitēja pilsoņu tiesībām, un tas ir gluži pretējais tam, ko mēs vēlamies. Paldies, Maita! Tagad dosim vārdu Beatrisei Veresarai. Lielas paldies priekšsēdētāji! Es vēlos ļoti pateikties komisijas pārstāvēji, jo nu, viņi tā ļoti skaidri parādīja to, ka šeit ir runa par eh, diskrimināciju, ka tiek pārkāpts viens no Eiropas Savienības pamat principiem, bet no otras puses šī diskriminācija, kā tas arī šeit ir izklāstīts, ka no komisijas skatu punkta, nu, tas tomēr ir subsidaritātes jautājums. Un, uh, Tā, jo te ir 51. pants, un mēs tik ļoti bieži uz to atsaucamies šajā komitejā, nu, ka ir jāņem vērā pamatiesību harta, un tur ir šis 51. pants, un uh, par šo tematu mēs cenšamies risināt ar visiem uzspēkiem, bet neraugoties uz to, es vēlētos atgādināt, uh, komisijai to, ka, nu, varbūt tā varētu rīkoties, un es arī vēlētos vērsties šeit pie komitejas locekļiem, jo lūgumrakstā iesniedzējs vienkārši vēlas, lai tiktu aizsargāts patērētāja tiesības. Protams, tas ir valodas jautājums, bet eh, Eiropas patērētāji arī cieši, ne tikai Spāņi, ir arī citi eiropieši, kas dzīvo Spānijā, un tad viņiem tiek liekt iespēja piekļūt informācijai viņiem saprotamā valodā. Un eh, tas tad gan ir iekļauts ES likumdošanā. Patērētāju tiesību aizsardzība ir 38. pantā atrunāta, kā jūs to labi zināt, un vēl bez šīs diskriminācijas es vēlētos arī uh, atgādināt tādu lietu, un viens no mūsu galvenajiem lozungiem un, uh, aiz, ir šis vienotais tirgus, un ja mēs vēlamies, lai būtu šīs asaistes starp pilsoņiem un teritorijām, tad valodas ir šie instrumenti. Un, um, Nu, ja ir nacionālā līmenī dažāda attieksme, tad, um, protams, ir šī likuma, bet uh, Lai būtu šī mm, ievērotas pilsoņu iespējas, tad mums ir jāaizsargā patērētāja tiesības, un šajā saistībā svešos pie komisijas, tā lai, tā lai jūrī un kultu komitejas tiktu iesaistītas, jo man liekas, ka tās arī varētu būt ieinteresētas, un uh, šīs lūgumraksts ir jāsaglabā atvērts, jo es uzskatu, ka Eiropas komisijai uh, būtu jācenšas padziļinātāk novērtēt eh, pašpārvaldes eh, valodas mm, politiku, mm, eh, lai būtu ievērot šīs tiesības saņemt informāciju saprotamā valodā. Un, lai tad mm, komisija vēršas pie uh, Katalonijas e, pārstāvjiem un lai paskaidro, kāda tad ir šī valodas politika un kāda ir tās ietekme. Paldies! Liels paldies un e, pateicos visiem arī to, kā bijāt ļoti pat cietīgi, man nācās nedaudz iziet, un mēs tā kā sadalījām darbiņus, bet uh, turpinām tālāk. Teresa. Lielas paldies! Manuprāt, um, šis temats ir ļoti interesants man arī personīgi. Es esmu vienīgā katalānieta šķiet, kurai katalāņu valoda ir dzimtā. Es neesmu nacionālista. Un es esmu uh, turklāt pret šo praksi, kas tik um, vairākus gadus jau ir bijušas redzamas un kas ir ietekmējušas patērētāju, šajā gadījumā Katalonijā. Katalonijā valoda tiek izmantot kā ka tādas nacionālās veidošanas um, instruments, un tas uh, nonāk nu, pretrunā ar pilsoņu patērētāju tiesībām. Es esmu no to cilvēku grupas, kuriem ir no, uh, uzņēmumi un kas uh, cieš no šāda veida valodas um, pienākumiem. Nu, ir tiesa, ka ir 51. pants, bet ir jāatzīst arī, ka Mums ir eh, arī citas eh, jomas, kurām tiek ievērot patērētāja tiesības. Es mm, īstenībā aicinātu šo jautājumu arī mm, mm uzdot jūrī kulta, mm, citām komitejām, paturēt šo jautājumu atvērtu, pirms mēs to atrisinām. Te ir smaga problēma. Šeit parlamentā mums ir jāmeklē ceļi, lai atrastu risinājumu. Paldies! Thank you. Thank you. Paldies, Solitāda. Paldies priekšsādātājiem. Es vēlētos jau uzreiz e, paust savus e, skumjas par šīm debatēm, par šo lūgumu rakstu. Runātājai izslēdzas mikrofons. El, el, el Un pēc tam mēs arī runāsim par izglītības um, Mm, problēma. Nu, te abos gadījumos ir bijis nesens konstitucionālās tiesas spriediens, un tiešām ļoti nesens tas ir bijis. Un Katalānijas sabiedrība šobrīd, es domāju, ka tad pat nav jāatgādina, ka ir nonākusi sarežģītā situācijā. Viņi arī ir dažādiem viedokļiem, un mm, tas ir mm, tas brīdis, kad nepieciešams vispārīgs Mm, risinājums. Spānijā ir liela kultūras bagātība, liela dažādība. Es pat esmu andalūzieta. Un es domāju, ka mm, ir jāsamēro, jāsalāgo šīs politikas ar šo kultūrālo bagātību, nevis jākonfrontē tās ar pilsoņiem un pilsonību. Un mums ir jānodrošina šī saskanība un līdzās pastāvēšana. Uh, par ko īpaši jādomā Katalonijā. Un par šīm etiķetēm un informācijas norādām 2010. gadā bija arī e, šī vēršanās e, konstitucionālā tiesā 50 e, tautas partijas deputāti vērsās un 2018. gadā tiesa bija ļoti skaidra. Viņa teica, ka nav runa par minoritātes valodu, bet gan par oficiālu valodu. Uh, Un vēl tika teikts, ka nevar uzspiest vienu vai otru valodu, it īpaši jau privātajā sektorā, ka nevar uzspiest šādu pozīciju. Un, turklāt arī likumā ir ļoti skaidri atrunāts, ka ir jāgarantē patērētājiem mm, piekļuvi informācijai abām valodām. Un es domāju, ka mums vienkārši jācenšas pēc iespējas labāk to interpretēt tā, lai katalāņu pilsoņi var sādzīvot ar pārējiem, nevis lai būtu konfrontācija. Un tas ir, nu, protams, um, šīs pārvaldes um, kompetences jautājuma jālemj, bet, uh, nu, bet nu, nevar jau to tīpaši privātā sfērā lemt un nevar vienkārši piemērot sekt, sankcijas un kur nu vēl privātā sektorā. Un es uh, noslēgšu. Es ar uzstāšanu zinu, ka lūgumraksts paliks atvērts. Eiropas komisija ir bijusi ļoti skaidra un uh, Mm, kategoriski, ka tā nav kompetenci šajā jomā, tas nacionāls kompetenci jautājums, bet vēlētos tikai mm, aicināt būt atbildīgiem un konsekventiem. Pirms dažiem mēnešiem bija debatas šajā komitejā, mm, pa, tur bija arī Katalonijas lūgumraksti, un ka nu, nepacelsim augstākā līmenī šo konfliktu. Uh, Es domāju, ka šis lūgumraksts šodien arī rada šīs grūtības. Mēs gribam, lai tas, sagli, lai tas paliktu atvērts. Es tikai vēlos, lai es būtu atbildīgi un konsekventi. Un tas, kas notiek Atlānijā un visā Spānijā, tas ļoti sensitīvs jautājums. Un šīs debats beigās nekur nenonāk, un tās būtu jārisina Spānijā. Un mēs tautas partijā arī vēlamies risināt šo jautājumu tā, lai nav tā, ka mēs tikai runājam un nav risinājumu. Nu, lūk, tikai vēlējos arī dot savu ieguldījumu. Tas tad arī viss. Solidāde, and thank you. Paldies, Solidāde, un paldies uh, par to, ka izgaismoja šo te sadzīvošanas um, elementu un to, ka ir nepieciešams sadzīvot un uh, Jā, un nacionālā kompetencija jautājumā ir, protams, tiesa Terika Braskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, neredzēju atbalstu no komisijas puses lūguma rakstiesniedzējiem. Man likās, ka komisija tikai teica, ka tā nav tās kompetence un mēs tā visu, mēs to visu laiku aicinām. Uh, Eh, cik vien vēlamies, bet eh, atbild vienmēr tā pati, un komisijas liek atkārtu vien to pašu. Sālētos pateikties arī kabe, Salēdādu Kabesonu Ruisu, jo viņa izcēla vienu ļoti svarīgu lietu. Eh, kaut arī mums ideoloģiski viedokļi atšķirās, tam nevajadzētu kļūt par, par ideoloģisku problēmu jautājumu. Tas ir tīri pilsonības valodas jautājums un līdzās pastāvēšanas, sadzīvošanas jautājums. Un, uh, Tad ir arī Barcelonā šie piemēri un, un šie jautājumi, un kā, jā, nu kādam bija piešķirt sankcijas par to, ka tika izmantot kastīliešu valodu, vai tad ir tā bijis, ka bija sodi par uh, to nu, runāt par agresīvu pro, politiku, par spāni, spāņu valodas izslēgšanu. Nu, jūs zināt, ka tiesnešiem nemaz nav pienākuma zināt katalāņu valodu Katalonijā, bet viņi var izteikt spriedumus bez šīs valodas zināšanām. Un tad jau, kāda, kur tad ir šī izslēgšana, runāt par tādu stingru mm, valodas politiku, manuprāt, tas ir pārmērīgi tomēr. Uh, Mm, tāda fi fikcija, fikcijas radīšana notiek. Nē, nē, nē, nu tā nav. Bet, nu, mans eh, jautājums ir šāds. Nav valodas problēmas beig beigās, jo likums to visu atrunā, un to jau tiesas ir atzinušas, ka vismaz katalāņu valodā uh, Tur ir runa par to, ka šiem informācijām jābūt vismaz katalāņu valodā, bet nav teikts, ka tikai katalāņu valodā. Un citi no tā izdara jau tālākus secinājumus, un līdz ar to. Es gan atbalstu savu kolēģi, viņa ir jauka, bet šie ārzemnieki, kas ir Barcelonā vai Katalonijā, ka viņiem ir jāsaņem uh, informācija saprotamā valodā, kas būtu spāņu valoda, nu, tas ir ārkārtējs koncepts, par ko jūs runājat. Tā ir saprotamā valoda, tad, nu, nu kas tās par savādībām? Nu jā, nu, manuprāt, ļoti mm, savādi. Nu jā, nu es tā ļoti, es nevēlos būt nejauks, bet, bet nu, te nebija nekādas loģikas. Taču ir eh, likumi, kas eh, veic šo aizsardzību tiesas, tos ir. Uh, apstiprinājušas uh, Katalonijā arī um, šiem pilsoņiem ir jābūt bilingvaliem, bet nav nekāda problēma šo valodu izmantošanā, nav nekādas diskriminācijas, ne arī agresīvas politikas, ne, nekā no tā, ko, no, kas tika teikts. Nu, tas visiem ir mm, pašiem jāpārliecinas par to, manuprāt, bija acīm redzami tas, ka lūgumraksts ir jāslēdz, mm, jo, nu, tur nav nekāda tālāka ceļa. Nu jā, nu, citādi mēs to varam gadsimtiem turēt atvērtu, bet vispār tas uh, būtu galīgi, tam, tam, tam nebūtu jēgas, tas nebūtu loģiski. Sanavos. Paldies, nu skatos, kā kolēģi vēlas otrais izteikties. Nē, nedošu jums vārdu. Mums ir jāstrādā ar nākamo lūgumu rakstu, bet Ros pirmoreiz ir lūgus vārdu. Lūdzu. Jā, nu es esmu bilingvālā, katalāņu valodu zinu arī kastīliešu valodā runāju. Es teikšu to, ko es eh, reāli domāju, tīri personīgi un ar sirdi. Eh, šajās autonomijos apgabalos, Katalonijā, Basku zemē, Baleāras salās eh, ir šī iespēja, ka ir divas oficiālās valodas un valdība aizstāv abas. Un, uh, Jā, katalāņu valodā ir katalāņu valoda, baleāru valodā ir viņu mm, baleāriešu katalāņu valoda. Nu, viņiem arī ir jābūt īpašai aizsardzībai tā, lai bērni to apgūst un lai beigu beigās e, bērni zina abas valodas. E, harmoniskas sadzīvošana, līdzās pastāvēšana starp divām valodām, nu tas Ehm, mēs, mēs īstenībā aicinām pret tādas ehm, draudzīgas eh, līdzās pastāvēšanas. Mēs esam eh, tāda mm, daļa, kurā ir daudz arī turismu, un mums nav nekāda problēma beig beigās ehm, mācīt abas valodas. Bet man nepatīk šī mm, eh, im valodas konteksts, šī imersija, jo nu, beigu beigās te ir divas lietas, kas no tā izriet. Valdības, kas iestājas par neatkarību, vēlas, lai valoda kalpotu par instrumentu identitātes veidošanā. Jā, jo, protams, ka nu, valoda, man katalāņu valoda ir ļoti būtiska, bet kad to izmanto kā eh, šo ieroci, lai šķeltu cilvēkus, nu, tad tas nedara. Un tad, kad tiek veidot šie, šis etiķets uzraksts, nu, tad šeit notiek šis pārāvums. Un kad ir skola, kurā viss ir tikai katalāniski, tad vairs nav šīs sirsnīgā bilingvālisma. Tas tiek pārtraukts, un es domāju, ka tas ir šīm pašpārvaldēm, viņiem jālem, viņiem ir jāizmanto veselais saprāts, un nu, te ir politiski, sociālā, institucionālais. Uh, pārāvums, jo uz pusēm sabiedrība tiek um, sašķelta. Bet to visu ņemot vērā ir jāatzīst, ka, nu es nezinu, kā šo garu nodot tālāk, ko Beatrisa Maita teica, un nu, tā, lai būtu līdzsvars, līdzsvars starp abām valodām, abas ir oficiālās valodas nav viena svarīgāka par otru, bet nu, šīs eh, informācija tomēr ir ar eh, pienākumu izstrādātos noteiktā valodā, un tad bija šīs sankcijas uzņēmumiem, un šīs pārvalde taču ir visiem, nevis mm, šie vadītāji valda pār visiem, nevis tikai vienu sabiedrības daļu. Nu, te tomēr jārunā par harmoniju, par veselo saprātu. Es saprotu, ka komisija saka, tā nav viņas kompetence, bet mm, no mm, tik daudzas reizes doņu gadījumos Doņadā arī komisija teica šajā parkā, ka arī nebija tās kompetence un ir tik daudz šo jautājumu. Un, kad mūs interesē, tad mēs klausāmies komisiju, kad nē, tad nē. Nu, protams, ka tas ir valsts kompetence, bet uh, ja kāda pārvaldība tomēr pašpārvalde izveido tādu situāciju, ka tur ir tikai uh, viena valoda, un nu, tomēr jāievēro cilvēktiesības, un es domāju, ka ir jārīkojas ļoti saprātīgi. Protams, tā ir mūsu zeme, mūsu valsts, bet tas viss jādara izmantot veselo saprātu. Well, actually, point, I... nu, šajā brīdī es domāju, ka es gribētu dot vārdu atpakaļ lūgumrakstiesniedzējam ļoti īsam komentāram. Vai jums ir kas piebilstams? Jā, es vēlējos piebilst uh, to, ka nu, man jāpauž nožēlu par sociālistu deputātus teikto, kas lūdza mūs paklusēt. Nu, īstenībā tā ir iespēja mm, runāt par šo situāciju Eiropas parlamentā un arī uh, Un te arī Kābras kungs arī, nu, viņš teica, ka tā nav ideoloģiska problēma, bet tā tieši ir ideoloģiska problēma. Tā ir vienīgā problēma. Tas ir nacionālās veidošanas projekts jau pēc principa. Eh, un to ir ļoti viegli saprast, un tikpat viegli to saprast, kā mm, arī domāt, ka mm, Beļģija, Briselē šis autonomais mm, pašpārvaldes eh, apgabals arī vairums taču ir franciski runājošie, bet ir arī flāmu valodā informācija pieejama, lai aizsargātu flāmus, bet eh, Katalonijā tiek izmantot šis princips, par kuru esam viensprātis, ka katalāņu nacionālisti izmanto eh, sagrozīti mm, eh, pozitīvu Eiropas Savienības principu, un viņi to izdara, lai veidot tādu sociālu konstruktu, mm, kas ir svarīgāki par pamattiesībām, uh, it īpaši kastīliešu valodā runājošo tiesībām, un te mēs nevaram klusēt. Man ļoti žēl, ka sociālisti deputāti jau devās projām, mēs nevaram par to klusēt, mēs izmantosim šo iespēju un aicināšu komisiju ņemt mm, vērā iespēju izpētīt šo situāciju tālāk un redzēt, kā tas konkrēti notiek Katalonijām. Okay, fine. Thank you very much. Labi, paldies par jūsu ieguldījumu esmu dzirdējusi tikai vienu priekšlikumu par uh, lūgumrakstu slēgšanu. Man tiešām ir jāizpēta, vai šajā situācijā jūs tiešām vēlētos lūgumrakstu slēgt. Nē, nē, nē, nē, nē, un kāds tomēr saka, jā. Labi, paturēsim to atvērtu, paskatīsimies, kas notiek tālāk, vai radīsies jauni argumenti. Uh, Un eh, es nevaru to slēgt, ja kolēģi iebilst. Paldies, un tālāk pārējām pie nākamās, eh, kur faktiski mēs jau gandrīz aizsākām. Tas ir lūgumraksts numur 858 pār tā saucamo full immersion, ja pilnīgās iegremdēšanās eh, pieju apmācībai. Un jau otrais man šodien jādod jums vārds. Labdien! Es esmu arī sagatavojusi slaidus un prezentāciju. Man sauc Anna Losāda, es esmu apvienības um, bilingvālās izglītības biedrība vadītāja, un man arī ir maza meitiņa, kurai divi gadi es esmu kastīliešu valodā runājoša, un es pārstāvu asociāciju. kas aizstāv vecāku māšu mm, satraukumu par to, kā tiek uh, um, aizsargāta mūsu uh, dzimtā valoda izglītībā, jo īpaši attiecībā uz vismazāk aizsargātajiem 50% katalāņu. Esam uh, kastīliešu valodā runājoši. Mūsu valoda ir viena no oficiālām valodām šajā ne, um, autonomijā apgabalā un arī Spānijā un um, katalāņu Mm, administrācija nerespektē kastīliešu valodā runājošo bērnu tiesības un izglītības sistēma Katalonijā uzliek paredzēt katalāņu valodu kā izglītības valodu. Mūsu bērni nevar mm, mācīties lasīt un rakstīt savā valodā. Kad viņi sāk iet skolā, uh, viņi aizmirst pirmos vārdus valodā, kurā viņi sākuši runāt mājās ar ģimeni. Un vairumā izglītības iestāžu vecākiem ir jābūt gataviem, kom, viņiem ir jāparaksta šis izglītības līgums ar izglītības iestādēm, un tur ir teikts, ka e, katalāņu valoda ir tā, kas tiek izmantota iestādes iekšienē un ārējos pasākumos Un, uh, lūk, šajā um, slaidā var skaidri redzēt, ka vairums uh, ir nulles, tātad nulles stundu ir spāņu valodā, divas stundas kastīliešu valodā ir sākums skolā un pēc tam uh, Trīs stundas eh, kastīliešu valodā ir bērniem no 12 līdz 16 eh, gadiem, un tad tieši vai netieši tiek bērniem nodots, ka kastīliešu valoda nav kultūras valoda, un nu, šī valoda netiek izmantot matemātikas, vēstures, zinātnes mācīšanā, un arī ne, tā valoda, kurā ir Ziemassvētku dziesmas vai arī um, teātra lugas, un eh, tā nav valoda, kurā vērsties pie savas skolotāja šajā izglītības modelī ir ļoti augsta cena kastīliešu valodas runātājiem. Cilvē, šie bērni cieši neveiksmi reizēm pamat skolu. Nu, viņiem ir eh, grūtības. Eh, tagad ir arī UNESCO ziņojumā, kur ir apstiprināts, ka tiem, kuriem ir kastīliešu valoda, dzimtā valoda par 10% par desmit punktiem ir eh, mazāks panākumu līmenis nekā citiem. Un, eh, Te ir arī redzēt, redzams tas, kāds ir panākumu līmenis tiem, kuriem ir kastīliešu valoda dzimtām. Un kastīliešu valodas eh, runājošiem bērniem ir šīs grūtības. Viņi cieši neveiksmi, viņi jūtas mazāk integrētu skolu sistēmā nekā tas ir eh, citos autonomijos apgabalos. Un eh, šeit ir bērni, kas īpaši cieši, bērni, kuriem ir īpašas vajadzības kastīliešu valodā runājošie Eh, kuriem ir, piemēram, eh, dzirdes, fiziskās eh, redzes problēmas un vēl bez parastajām integrācijas problēmām skolā viņiem rodas papildu barjera. Viņiem pat nav pietiekami daudz priekšmetu kastīliešu valodā, bet viņiem ir tikai katalāniski jāmācās, un viņiem pat nav īpašu atbalstu nodarbību, jo arī tās ir uh, Uh, katalāņu valodā, un mm, tūkstošiem cilvēku mm, dodas uh, dzīvot uz Katalāniju, gan no Spānijas, gan no ārzemēm, un uh, viņiem ir mm, bērni, kas jāsūta skolā, un tad viņi secina, ka nav tādu iestāžu, kur priekšmeti tiek mācīti spāņu valodā, kastīliešu valodā, bet kā tad bērni varēs turpināt mācības? Un, uh, tad patiesība ir tāda, ka bērni no, tiks nošķirti no klases un viņiem būs jāmācās katalāņu valodu un matemātika, vēsture, zinātne, jāmācās katalāņu valodā un viņi nevarēs atbild, sniegt atbildes kastīliešu valodā un daudz uh, Vecāki atsakās no šīs, pār, šīs pārcelšanās uz eh, Kataloniju, jo nu beigās tad šīs atzīmes krītas un ir grūtības. 14. pants eh, Eiropas Savienības pamatiesību hartā atzīst tiesības uz izglītību un loģiski, ka šīs tiesības ir jāizteno bez diskriminācijas uz valodas pamata, respektējot valodu dažādību un Katalonijā. Eh, Eh, šīs tiesības uz izglītību dzimtajā valodā, kas, eh, kastīliešu valodā runāšana netiek ievērots, un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības rekomendācijām. Saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas Savienībā ir kompetenci īstenot eh, noteikumus, lai atbalstītu, papildinātu, atbalstītu dalībvalstu rīcību izglītības jomā. Uh, deputātu kundzes un kundzes vēlētos, lai jūs arī um, redzētu to, ka, um, kāda tad ir situācija, jo šī politika ir diskriminējoša attiecībā uz kastīliešu valodā runājošiem. Bērni nevar attīstīt savu personību un ir grūtāk kas uh, integrācijas iespējas arī bērniem ar invaliditāti. Mēs aicinām vispirms Eiropas komisijai uh, izpētīt eh, šo situāciju mm, eh, un eh, diskrimināciju par bērniem. Otrkārt, Eiropas parlamentam mēs lūdzam nosūtīt šos uh, faktus, lai, un, lai tik nosūtīts arī Spānijas valdībai un arī Katalonijas vadībai vēstuli, kur tiktu paust nosodījums un tiktu prasīts nekavējoši novērst šo diskriminājošo situāciju. Un treškārt, lai šīs lūgumraksts tiktu paturēts atvērs, lai tiktu atzīts šī, pa, šī fakti un lai tiktu ievērot šīs pamattiesības, kas eh, tiek atņemtas mūsu bērniem. Paldies! Very much. And now I'd like Un tagad es gribētu vērsties pie komisijas. Mārkungs, paldies priekšsēdētājiem. Šis lūgumraksts uh, runā par publiski finansētām skolām Katalonijā un šo te pilnas iegremdēšanās metodu, full immersion metodu izmantošanu. Es vēlreiz atklātoju, ka valoda jautājums un regulējums ir pilna, pilnīgā dalībvalsts uh, kompetencē. Un eh, tas pats attiecas uz e, mācību saturu un izglītības sistēmas organizāciju. Bet tāpat laikā mums ir jārespektē kultūras atšķirības un daudzveidība dalība valstīs. Un jebkurš jautājums, kas ir saistīts ar noteiktas valodas izmantošanu. Uh, um, izglītībā ir ekskluzīva dalībvalsts kompetence, un tā tos nevar risināt uh, komisija, tie ir jārisina nacionālā līmenī. Ir arī pamatiesību harta. Uh, un eh, tās eh, normas ir saistošas dalībvalstīm tikai, ie, eh, tikai ieviešot ES likumdošanu, citādi tā ir dalībvalsts kompetence. Tā kā es aicinu jūs vērsties savās atbildīgajās iestādēs un institūcijās Spānijā. Paldies, un tagad dodu vārdu kolēģiem. Beatris. Paldies, Cecīlija. Manuprāt, ir eh, normāli, ka to ir grūti saprast un vēl jau mazāk pieņemt, ka kaut kas tāds notiek. Cilvēki, kas runā kastīliešu valodā, Katalonijā tiek diskriminētas. Tas ir eh, fakts, kas nav ne nesens, ne jauns. Un, eh, nu, mēs gan te varam vērsties šeit parlamentā un uzstāt noteiktās, noteiktās dienestos, bet beigās cilvēki, bērni tiek diskriminēti. Uh, viņiem netiek nodrošinātas um, atbilstīgas iespējas izglītoties, vecāki arī un Eiropas uh, likumdošanas um, kopums uh, netiek ievērots. Pamatiesību harta mm, komisija jau norādījusi to, ka tiešām mm, tas ir diskriminācijas konteksts, bet te mēs nerunājam par izglītības uh, satvaru, bet gan par bērna aizsardzību no politiskās manipulācijas un manipulācijas Mm, tas ir arī tas, kas ir paredzēts um, starptautiskajos aktos. Un es domāju, ka katalāņiem un citiem pilsoņiem, kas cieši no valodas diskriminācijas visās jomās, uh, viņi, viņus ir pievīluši valsts, jo te nav ticis darīts ganam, bet cilvēki nepadodas, lūguma rakstiesniedzēji nāk uz Briseli un cer, ka mēs varam palīdzēt viņiem, ja viņi balstās uz vienlīdzības un nediskriminācijas principu. Kur tad citur viņiem iet uz Strasbūru, uz Hāgu? Un kāpēc tad mēs vispār šeit esam? Kāpēc mēs esam šeit? Uh, Mm, un, eh, ja ir 500 eh, miljoni pilsoņi, kas, eh, kuriem šeit ir iespēja vērsties, un ka, man liekas pareizi, ka mēs esam tā telpa, kur viņiem nākt un kur viņiem vērsties. Un, mm, es piekrītu lūgumraksta iesniedzējai, ka mums jānosūta prokurat prezidentūrai un arī tas ir parlamentam, Spānijas un arī pašpārvaldes pārstāvjiem vēstuli. Tāpat aicinātu komisiju vēlreiz novērtēt valodas politiku un um, kā, kā jau norādīja kolēģis, ja mēs varētu tiešām doties vizītē, redzēt, kāda ir situācija, novērtēt vai eh, tas ir kaut kas izdomāts vai arī reāli notiek, un es vēlētos arī, lai Jurija un Kulta komitejas varētu uh, novērtēt iespēju rīkoties un arī atbilstīgu vēstuli nosūtīt. Un, protams, uzskatu, ka lūgumrakstam ir jāpaliek atvērtam. Jā, paldies, saprotu, ka uh, jūri komiteja varbūt te nav nekāda teikšana, bet ir cits komitejas, kas noteikti var skatīt šo lietu. Tošu vārdu maitē. Paldies priekšsādātājiem. Jau no paša sākuma vēlos, lai būtu skaidrs um, priekšsēdētājai, ka mēs vēlamies atbalstīt lūgumrakstu iesniedzēju. Es esmu filoloģe basku un spāņu valodām. Un tāpēc es uh, labi zinu valodu jautājumu mūsu valstī. Un es arī esmu strādājusi mm, sava reģiona autonomajā pārvaldē. Ir dažādi veidi, kā veicināt dažādas valodas, šo eh, bagātību, kas mums ir. Un es varu apliecināt, ka tad, kad vecāki to vēlas, uh, Un eh, kad ir iespējams izveidot grupas, jo, eh, nu, tad mēs runājam par lielu cilvēku skaitu, tad vajadzētu atvieglot šādu iespēju izveidi, tīpaši, ja vecāki to vēlas, tīpaši, ja ir īpašas vajadzības, lai eh, bērni var mācīties rakstīt savā dzimtajā valodā. Tas ir bērnu pamatiesības. Un tad, kad ir noteiktas pārvaldes, kas. Mm, pieņem lēmumus, nu, tomēr ir dažādi veidi, kā to darīt. Ir arī eh, tādas eh, kropļojošas eh, metodes, kā rīkoties, kad bērns ir mazāk svarīgs par politiku, kad tiek upurētas īpašās bērna vajadzības, īpašās izglītības vajadzības, un kad tiek uzspies tikai viens vienīgs izglītības modelis. Es pati uh, Uh, tur, kur uh, manas uh, meitas auga, nu, arī saskāros ar izglītības problēmu, jo manas meitas arī nevarēja izmantot atbilstīgi izglītības iespējas. Nu, viņām bija problēmas, jo viņām netika mm, pasniegti priekšmeti spāņu valodā. Bet kultūras valoda ir tā, kas ir mm, klasē runāt, un valodu var attīstīt, vai arī var meklēt kaut kādus politiskos iemeslus, bet tie taču ir bērni, tad viņiem nav tiesība tikai tāpēc, ka iestādes eh, nevēlas tās tiem dot. Es zinu, ka ne tikai Eiropas parlaments, ne tikai Eiropas komisijai būtu jārisina šis jautājums, bet nu, šis ir konkrēts jautājums. Mēs runājam par bērniem. Bērni ir vissvarīgākie. Viņi ir svarīgāki par valdību valodas politikām. Paldies! Thank you very much. Rosa. Paldies, Klausa. Jā, paldies. Atgriežamies nedaudz pie tā, kas jau bija iepriekš izskanējis. Tad, kad kāda reģiona vādība, mm, kas ir eh, bilingvāls reģions, nu tad tas, lūk, notiek tas, kas notiek, jo valodas imersija nozīmē to, ka viena no valodām tomēr cieš. Un tiek pārkāptas kādas no pamatiesībām. Tad, nu, Es esmu pati bijusi Baleāru ehm, šīs valdības eh, vicepriekšsēdētāja, un tad eh, nu, partijām ir sava programma. Jāteic, ka šajos reģionos ideālais gadījums būtu elastīgs modelis, ka abas valodas tiek mācītas elastīgā veidā. Nu, ja bērnam ir eh, īpašas vajadzības, pieņemsim, nu, man pašai ir tāds bērns. Uh, tad uh, sistēmai vajadzētu piemērotas. Ja bērns ir akls, kurls, hiperaktīvs vai kā citādi, nu, sistēmai ir jāpiemērojas. Un, lai tas notiek abās valodās, mums ir jāpiemēro sistēma bērnam. Tas ir tas lielais izglītības sasniegums, ne jau bērnam ir jāpiemērojas. Un tad mēs beigās m, mm, eh, panāktu, ka bērns attīsta to pašu labāko sevī. Uh, Nu, lai būtu šī elastība, tā lai ir iespējams apgūt abas. Jo, kā Maita jau ļoti pareizi norādīja, mēs, kas nākam no šiem reģioniem, mums ļoti patīk šī valoda, mēs nu, pat arī runāju katalāņu valodā, bet mums ir jābūt elastīgiem, lai tālāk uh, sniegtu šo valodas mīlestību tālāk, nu, tajā ir jārunā. Un nu, tad, kad kaut kas tiek uzspies, tad uh, rodas šādas situācijas. Tāpēc arī konkrētai um, lūguma raksts ir, sap, ir pilnībā saprotams. Ir mm, partijas, kas uh, ir uh, apsēstas ar valodu un izmanto to kā instrumentu, bet tas ir instruments, lai komunicētu, lai sazinātos, bet beigās tas kļūst par agresīvu. Uh, Eh, instrumentu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu doties tur vēl braucienā, un nu, tad mēs vēl vairāk sašķilsimies. Daži mm, saka, ka jā, ka vajadzētu, citi, ka nē. Runātājs komentārs no zāles, kas nav dzirdams. Nu, nē, es nedomāju, ka mums vajag doties kaut kādās misijās. Es domāju, ka vienkārši vajag veselo saprātu galvenokārt. Uh, panākt. Un Balēārā ir, salās ir septiņas kreisās partijas pie varas, un viņi panāca to, nu, viņi grib to panākt, lai eh, tie eh, ārsti, kas, eh, kas, kuriem tiek atļauts strādāt, lai viņiem būtu pienākums katalāņu valodā arī runāt. Nu, es pati ziemā biju Mājorkā savā, savā, savā tajā ciematā, un uh, Nu, man bija veselības problēmas, bet eh, nu, pretējā gadījumā tam nav nekādas jēgas. Un, mm, ja tas ir tas, ko lūdzu lūguma raksta iesniedzēji un arī es, lai būtu veselais saprāts. Nu, nevar taču uzspiest kādu valodu. Valodu var mm, iemīlēt eh, citādā veidā, ne jau ar uzspiešanu, un šāds imersijas mm, modelis nav iespējams. Vajag uh, um, lai ir šīs valodas, divas, trīs, četras vācu valoda, un nu, tā, lai būtu veselais saprāts, un nu, lai būtu tur gan sirds, gan arī prāts. Jo, mm, lai ir šī prāts, prāts, prāts, mm, veselais saprāts, nešķelsim sabiedrību, jo, kad vadītāji izmanto šo valodu kā šķelšanas instrumentu, nu, viņam nevajadzētu šķelt, nevis liet eļu ugunī un izmantot uh, to, lai nostatītu viens pret otru. Mums taču jādomā par nākotni, mums ir jāizstāv abas valodas ar veselo saprātu un ar elastību. Thank you very much, uh, Mr. Lopes Aguiar. Paldies, Lopes Aguiar kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu drošs, ka šīs komitejas priekšsādātāja ļoti labi zina, ka es neesmu komitejas pilntiesīgs loceklis, bet es mēģinu uh, pievienoties komitejas sanāksmēs, ja ir kādi jautājumi, kas saistīti ar manu dalību valsti un arī manu reģionu. Un uh, tā tas ir arī šodien. Es esmu atnācis, lai izrādītu uh, cieņu uh, lūgumraksta iesniedzēju paustajām bažām. Lūgumraksta iesniedzēja ir viena no mūsu līdzpilsonēm. Nu jau vairāku gadu garumā esmu strādājis pie pamatiesību jautājumiem, pie pamatbrīvību jautājumiem. Mums ir mm, daudz līdzīgu bāžu gan uh, starp šo komiteju un Lībe komiteju. Mums ir daudz līdzīgi domājošo. Te runa ir par bērnu pamatiesībām izglītības sistēmā, un esmu kaislīgs Spānijas konstitūcijas aizstāvis. Man ir bieži vien nācies to aizstāvēt pēdējo gadu laikā pret tiem, kas mēģina diskreditēt mūsu konstitūciju un diskreditēt Spāniju kā valsti. Valsti, kas balstīta uz konstitūciju kurā ir arī viens no sākotnējiem pantiem, trešais pants, kurā ir pateikts, ka spāņu valoda ir valsts oficiālā valoda un ka valstī pastāv arī citas valodas, kuras ir jāaizsargā. Tās ir arī atzītas konstitūcijas preambulā. Uh, un ka tās var būt oficiālas valodas autonomo teritoriju statūtos, un ka šīs valodas ir pelnījušas īpašu tā, cieņu un aizsardzību, ka autonomijās, autonomijās reģionos viņiem var būt tā, sava neatkarīgā lingvistiskā politika. Katalonijas gadījumā šo lingvistisko politiku uh, ir apstiprinājusi arī jau konstitucionālā tiesa, no, tas notika 80. gados, tomēr vēl joprojām pastāv problēmas, kas negatīvi ietekmē mazaizsargāto grupu tiesības, un es jau īpaši runāju par jauniem cilvēkiem un jauniem cilvēkiem, kas ir izglītības sistēmā. Un, ja sistēmā ir kādas problēmas un kļūmes, tad tās ir jālabo. Protams, ir iespējams arī apelācijas gadījumi. Jā, komisija teica, ka šī ir valsts kompetence, bet eh, tādi lūgumraksti, kas ir ļoti labi argumentēti, un tie arī ļoti labi atspoguļo mūsu komitejas bažas, ir eh, ļoti labs iemesls, lai mēs saglabātu šo lūgumrakstu atvērtu. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, Juan Fernando. Man nedaudz saskumdināja tas, ko teica jūsu sociāldemokrātu kolēģis iepriekš. Mm, viņš teica, ka cilvēki ir oportunisti. Faktiski viņi ir upuri šajā situācijā. Esmu katalonieta, mana dzimtā valoda ir katalāņu valoda. Ar saviem eh, bērniem es runāju katalāņu valodā, viņi, es viņus sūtu katalāņu skolā, un es gribu, lai viņi apgūst manu valodu. Uh, Es atbalstu bilingvālo sistēmu, bet pēdējo gadu laikā esam saskārušies ar uh, mazīgiem pārkāpumiem. Runa nav tikai par nacionālistiem, kas aizstāv valodu. Viņi aizstāv kaut ko citu, viņi izmanto valodu kā uh, instrumentu nācijas veidošanai. Esmu tipiska katalānieta, esmu sarakstījusi grāmatas katalāņu valodā. Uh, Un um, man rodas iespējas, ka man tā kā piespiež darīt kaut ko, uh, kas, uh, kā, kas ir pretrunā ar to, ka esmu katalāņu valodas runātāja. Valda tāds uh, spāniskā noraidīšanas gars, uh, faktiski spāņu fobija, ko mēs redzam, kas attīstās. Tā ir ideoloģiska problēma, ļoti nopietna problēma, kas aizvien attīstās. Uh, un mums ir jāatrod veids, kā mēs šo problēmu varam atrisināt mūsu pašu kopienu ietvaros, ir jābūt tolerancē, bet arī jārespektē likums. Manā valstī, uh, mana valsts jau nav tik atšķirīga no citām. Nav tādu valstu, kurā nebūtu iespējams mācīties savā dzimtajā valodā. Tas ir tāds pamatjautājums. Paldies, Terika Brāsa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. No sé cómo intervenir, es que decir que no se puede aprender el castellano. Es pat nezinu, ko lai saku. Teikt, ka jūs nevarat mācīties kastīliešu valodā Katalonijā, nu, visu cieņu. Bet esmu absolūti šokēts par uh, to, ko cilvēki saka. Es neesmu dogmatisks. Es varu kritizēt Katalonijas valdību. Uh, mēs visi varam arī būt paškritiski. Bet tā, uh, es gribētu runāt par reālo situāciju. Vēlreiz ar, uh, tad, par šo lūgumu rakstu. Es domāju, ka tev ir vērojamas. Ah, kaut kas aizdomīgs, šķiet, ka notiek tāda uzsvērta jautājumu koordinēšana. Ja mēs aplūkojam datus un statistiku, kas tika prezentēta, ah, tas nesaskan ar man pieejamajiem, pieejamajiem datiem un skaitļiem. Es domāju, ka to noteikti būtu vērts ah, pārbaudīt tad kur ir problēma? Vai ir problēma ar apmācību vai ar ko citu? Ja tas ir pedagoģisks jautājums, un tas, protams, ir arī svarīgi, uh, Katalonijā tiek uh, runāts 300 valodās, vai tad mēs paredzēsim eh, visas, uh, visiem bērniem tādas atsevišķas iespējas attiecībā uz lasīšanu un rakstīšanu? Ko mēs darīsim? Mums ir uh, jāsniedz uh, iespējama tad uh, mācīties vienā vai divās valodās, kastīliešu katalāņu. Un jā, un tad ir vēl arī citi bērni, bērni, kas ieradušies no Zimbabves vai no citurienes, un jā, viņiem tad nav iespēja mācīties savā dzimtajā valodā. Uh, lo que se decía aquí es los padres ieklausieties tajā, ko es saku. Kolēģi teica, ka vecākiem kaut kas ir jādara. Nē, vecākiem nekas nav jādara, manuprāt, tā ir tāda dabīga uh, darbība. Manuprāt, šeit ir mm, tādi vecāki, kas nepārstāv vairākumu Katalonijā. Gribētu atgādināt, ka integrācija skolā To ir atbalstījuši kastīliešu vecāki uh, reģionos, kur ir uh, ļoti daudz kastīliešu spāņu valodā runājošie. Viņi grib, lai viņu bērni būtu līdzvērtīgā pozīcijā ar citiem bērniem Katalonijā. Viņi grib, lai bērniem būtu līdzvērtīgas iespējas. Tie iezīmējas arī interesanta sociālā dimensija. Un, ja mēs runājam par lingvistisko imersiju, iegremdēšanos, tad ETRP politiskā grupa to atbalstīja, bet tagad šķiet, ka ETP ir mainījuši savu nostāju. Kas var notikt, kas notiktu parlamentā, kur ir uh, visas zīmes pieejamas tikai vācu valodā. Uh, jā, protams, nebūtu viegli, bet lingvistisko imersiju ir atbalstījušas visas uh, uh, institūcijas. Un, ja mēs runājam par um, sliktākiem rezultātiem skolām, saskaņā ar PISA pētījuma rezultātiem, mūsu bērni beigās zina mm, tad, spāņu valodu labāk nekā vidusmēra spāņu bērns. Es domāju, ka šis lūgumraksts ir jāslēdz. Nesūtiet nekādas vēstules par diskrimināciju, jo, ja jūs tā darīsiet, tad mēs ne, norādam netieši, ka pastāv diskriminācija, kas nav pierādīta. Esam nedaudz pazaudējuši eh, savu redzējumu šeit. Mēs atkārtojam un atkārtojam viens un tās pašas lietas bez uzticamiem datiem. Es domāju, ka Katlāņu skolās nekādas problēmas nepastāv. Priekšsēdētāji, esmu zviedrieta, man ir ļoti grūti, ka mana komiteja pārvēršas par ļoti kaislīgu spāņu grupu. Uh, ir ļoti grūti tad to visu izlīdzsvarot. Manā sarakstā ir vēl viens runātājs, un tad es došu vārdu lūgumrakstiesniedzējai Solidada. Drabi. Nu, pavisam īsi, manuprāt, viss jau ir pateikts un visi iemesli jau ir zināmas. Tikai vēlējos atkārtot to, ko Teri Kabras kungs teica. 2018. gada februārī kastelāņu, eh, katalāņu valoda un kastiliešu valoda ir oficiālās valodas, un mm, tāpēc es domāju, ka mēs varam teikt, Mēs varam teikt ļoti daudzas lietas, bet nu, man ir dati, kas parāda to, kas kastīlošu valodu zina bērni Katalonijā, un viņi arī tajā mācās. Nu, tie ir tikai dati. Tikai vēlējos atkārtot to, ko jau teicu sākumam, nav nekāda problēma to darīt, jo te tomēr ir runa par bagātību, valodas bagātību visā savā pilnībā. Tas tomēr ir oficiālās valodas, un es vēlreiz to atkārtošu, mums ir jāizvairās no. Uh, kāda veida diskriminācijas, bet tajā pašā laikā nevar arī uzspiest mm, to, ka katalāņu valoda netiek apgūta, ka tikai tiek mācīta spāņu valoda. Katalāņu bērniem arī ir tiesības mācīties katalāņu valodā to apgūt. Un, Es domāju, ka konstitucionālās tiesas spriedumi arī tad, kad mums nepatīk, arī ir jāmin. Un to es saku tautas partijai īpaši, jo ir arī viens konstitucionālās tiesas spriedums par šo. Un um, tur bija daudz mm, panti minēti no īpašā likuma par autonomiju, bet eh, nu, tiešām vajadzētu no tā izvairīties. Bet mēs esam tādā ideoloģiskā debatē, kas te turpinās lūguma rakstu komitejā, nu gandrīz vairs. Uh, Mm, eh, vēlēšanu kampaņā, no vienas puses Judadānos, no otras puses Tautas partija. Un, mm, Nu, tas ir sensitīvs, konfliktīvs um, tēmats. Mēs te tagad gatavojamies, gatavojamies um, vēlēšanām. Un šī situācija jau ir sarežģīta Katalonijā. Un um, nav vērts to izmantot, lai censtos iegūt papildu balsis. Uh, Lielas paldies, un es vēlētos arī zināt, cik liela ir atšķirība. Nu, es pats spānis nerunāju, bet es pieļauju, ka atšķirība starp, ir tāda pat kā starp zviedru un um, norvēģu valodu. Mēs viens otru ļoti labi saprotam, un, un tad kāpēc veidot šādus cīniņus, ja jūs saprotat šo valodu? Komentārs no zāles, kas nav dzirdams. Uh, Jā, varbūt kāds varētu man paskaidrot šīs lielās atšķirības starp spāņu valodu un kataloņu valodu. Nē, nu, problēma ir nacionālisms. Tas bija komentārs no zāles. Tagad atkal došu vārdu Losādas kundzei. Paldies, pavisam īsi atbildēšu visiem deputātiem. Pirmā lieta. Uh, Tātad sociālistu deputāti. Jā, nu es vēlētos precizēt, es nemaz neko tādu neteicu, ko jūs minējat. Mēs nevienā brīdī neprasam, lai izglītība būtu tikai katalāņu valodā. Mēs runājam katalāņu valodā, bet mēs vēlamies bilingvālu skolu, jo sabiedrība tāda ir. Mēs vēlamies, lai katalāņu valodā runājošo tiesības tiktu ievērotas. Uh, Um, bet mēs nevēlamies tā, lai būtu pretrunā ar mūsu tiesībām, lai visi katalāņu valodā runājošie un kastīliešu valodā runājošie tiktu respektēti. Mums visiem ir kopā jāsadzīvo. Ja vienā skolā tiek marginalizēta viena valoda, nu, tad uh, tas rada nepareizi priekšstatu. Es uh, vēlos uh, lai mūsu bērni mācītos abās valodās, lai mēs viņiem iemācām respektēt abas valodas valodas skolās, un tas arī palīdzēs līdzās pastāvēt abām valodām, kad bērni būs pieauguši. Mm, kastīliešu valoda mm, par to, ka nu, tā ir esot mm, svarīgāka, nu, nē, nu, īstenībā pīsas pārbaudījumiem ir kastīliešu valodā, un beigu beigās šie eksāmeni ir vieglāki, un katalāņu valodas uh, ir ļoti zems reizēms līmenis, tīpaši, ja kastiliešu valodā tiek veidots šis grāmatas mm, katalāņiem. Un uh, es, mēs tikai vēlamies uh, kopā dzīvot, mēs vēlamies tādas pašas tiesības, kā citiem es esmu. Māte un pilsonis neatbalsta nevienu uh, pārtīju. Es vienkārši pastāstīšu par gadījumu, kad manai maitai bija četri gadi, viņa gadu bija mācījusies skolu, un tad viņa bija katalāņu draudzeni, un viņa sāka runāt katalāņu valodā, un kad viņa ienkāp mašīnā, viņa teica, māmu, es uzmanto, kāpēc man bija jārunā skolas valodā, nevis mūsu valodā. Un tā tad tiek nodots bērniem, ka katalāņu valoda ir tā, kurā ir jārunā, bet kastīliešu valodā ir jārunā mājās. Bet vajag, lai tik nodot domā, ka abas valodas ir skolā un mm, tas ir tas, ko mēs vēlamies, lai būtu vienādas tiesības. Lūdzu, palīdziet mums. Very good. Thank you very much. And now... Ļoti labi, paldies. Un tagad manā ziņā ir mēģināt rezumēt šo ļoti sarežģīto jautājumu. Bet uh, šķiet, ka mums ir diezgan labas iespējas strādāt tālāk. Ko mēs varam darīt? Ir ļoti e, rūpīgi izvērtēt situāciju. Protams, lūgumraksts paliek atvērts. Ir spriedums lietā par Katalonijas e, autonomiju, kad Spānija tiek atzīta par e, līdzvērtīgu valodu katalāņu valodai. Augstākā tiesa 2015. gada aprīlī divos spriedumos norādīja, ka katalāņu skolās ir jānodrošina apmācība 25% nodarbību spāņu valodām. Redzējām, ka jūsu parādītajā piemērā mazu bērnu gadījumā tas bija 0%. Tas ir jāuzsver, jo tiesas spriedums ir tiesas spriedums. Bet visādi citādi mēs varam būt tik emocionāli, cik vien vēlamies, bet mums ir jāpaturprātā, ka ir šis ļoti svarīgais tiesas spriedums. Mans ierosinājums būtu šāds. Mēs tāpat arī norādām, ka Eiropa atbalsta brīvu mobilitāti, atbalsta visus, ka pastāv ģimenes, kurām ir jāpārceļās uz Kataloniju uz kaut kādu īsāku laika brīdi, uh, Un tad, kad viņi atgriežas uz dzīvi citās Spānijas daļās, nedrīkst būt tā, ka viņu bērni ir pilnībā pazaudējuši valodas prasmes. Un pārvietošanās brīvības ierobežošana ģimenēm ir pilnīgā pretrunā ar savienības vērtībām. Tas nozīmē, ka lūgumraksts tiek atstāts atvērts. Mēs nosūtīsim vēstules reģionālajām iestādēm, nosūtīt informāciju, atsaucoties uz tiesas spriedumiem. Tas ir tas, ko mēs šobrīd varam darīt. Manuprāt, tas būtu labs veids, kā darboties tālāk. Šeit visi piekrīt. Soledade. No tengo nada que objetar. Nē, nu man nav nekas iebilstams, viss jau tika pateikts, bet varbūt būtu vērtīgi doties uz Kataloniju un tad redzēt, kā run, ko par to saka paši bērni skolā, kā viņi runā. Un tas būtu nākamais solis. Mēs saglabājam šo lūgumrakstu atvērtu. Ja vēlties to darīt, varat vērsties pie koordinatora un varam apspriest šo plānu nākamajam gadam. Tā ir vēl viena no iespējām, ko varam darīt, ja koordinatori šādu lēmumu pieņems bet eh, šobrīd mēs saglabājam lūgumu rakstu atvērtu un eh, atsaucamies uz tiesu spriedumiem vēstulē vietējām iestādēm. Paldies, tiksimies 2.30.